Good morning, distinguished ladies and. Labrīt, dāmas un kungi. Esat sveikti afet sanāksmes nākamajā daļā. Šorīt sāksim divus punktus skatīt saistībā ar Bosniju un Hercegovinu. Vispirms 24. punkts pārskats par vēlēšanu novērošanas misiju Bosnijā un Hercegovinā 2018. gada 7. oktobrī. Vēlos norādīt, ka starptautiskās misijas ietvaros um, parlamenta misija novēroja vēlēšanas 7. oktobrī Bosnijā un Hercegovinā. Nevar par zemu novērtēt to, cik svarīgs ir bijušas vēlēšanas valsts nākotnē. Tagad došu vārdu cienītam kolēģim Frankam Engelam, kurš vadīja parlamenta delegāciju uz šo vēlēšanu novērošanu. Lūdzu. Thank you very much, Edward. Paldies, Edvard. Es to uztveru kā komplimentu vai kaut ko ļoti tūtam. Tas droši vien ne, neturpināsies ilgi, jo jūs droši vien izlasījāt, ko mēs ierakstījām atskaitē. Bosnija Hercegovina, kā jūs zinat, nav tā vienkāršākā valsts. Atceroties, eh, par ko bija runa pēdējās vēlēšanās 7. oktobrī. 61. Bosnijas eh, Hercegovinas pārstāvu palātu, palāts vēlēšanas. Tāpat arī federācijas pārstāvu palātu, Res, eh, Republika Srpska eh, asamblejas vēlēšanas un desmit asambleju vēlēšanas tā kā tur tiešām notika vesela virkne ar vēlēšanu. Es varētu atstāstīt um, visu, ko konstatējām, bet um, visur mēs nevarējām būt klāt. Tas, ko mēs konstatējām, sakrita ar to, ko redzēja OSC un citas misijas. Konstatējumi bija diezgan daudz. E, bija arī novērotāji daudz, un NATO arī. E, Eiropas padomu bija pārstāvēta. Nu, visi kopā konstatējām, ka 7. oktobrī notika salīdzinoši brīvas vēlēšanas, kas mehāniski bija korektas. Un tomēr, e, tad, kad mēs sūtām vēlēšanu novērošanas misijas, um, teiksim tā, ka mēs vienmēr dzirdam, ka ne viss e, atbilda korektam veidam vēlēšanu organizēšanā. Jo cilvēki no visiem sabiedrības slāņiem e, norādīja uz to, kā e, notikusi ir ietekmēšana pirms vēlēšanām ar eh, tādām norādēm, ka jūsu darbs, jūsu brīvība, jūsu automašīna viss ir droši tikai tad, ja jūs pareizi vēlēsiet. Kas nav pieņemama valstī, kas vēlas kļūt par kandidātu valsti Eiropas Savienībā. Un cilvēks sūdzējās arī par to, ka šīs bija vēlēšanas pēc visnetīrākajām priekšvēlēšanu kampaņām, kāds jebkad bijušas un e, kļuva arī skaidrs, tā skaitā mums pašiem, ka diemžēl lielākā daļa no kandidātiem, kas kandidēja, e, nebija varbūt e, personīgas intereses pārstāvēts, bet viņi pārstāvēja konkrētas citu intereses. apsarāja un citur veicām eh, novērošanu arī Republika Serbska, un tā mēs varējām mazā misijā būt vairākās vietās. Būtu bijis interesanti tālāk virzīties Republika Serbska vēlēšanu dienā, jo tur bija plašas demonstrācijas Nobažījušies pilsoņi gāja demonstrēt, jo bija pazuduši divi jauni vīrieši, un tobrīd tie apstākļi bija ļoti neskaidri. Un cilvēki gāja ielās tūkstošiem, prasot tādu valsti, kas funkcionē balstoties uz tiesiskumu principiem. Un tas, ko mēs bieži dzirdējam, ka citās valstīs ir mafija, Bosnijā, Hercegovina, mafijai ir valsts, kas emocionāli precīzi atspoguļo to, kas eh, jūtas cilvēki, ar kuriem mēs tikāmies eh, formāli un neformāli. Par šīm vēlēšanām var izteikt eh, nožēlu par vairākām lietām Bija arī iejaukšanās vēlēšana procesos no kaimiņu valstīm un mazliet tālākām valstīm priekšvēlēšana kampaņā sabiedroto līdzdalību no citām valstīm e, nav parasti nekas tāds, ko mēs aizliedzam, bet Sarajevā cilvēkiem ir mazliet dīvaini, ka Republika Serbska ierodas augstākās e, amatpersonas no Krievijas. Uh, Nu, bija arī, protams, citas eh, lietas, kas eh, arī pretējā virzienā netika tik pozitīvi uztvērts. Tā kā tas bija vēlēšanas, kur problēmas netrūka, bet, eh, atcīmredzot, formāli jāsaka, ka vēlēšanas bija kārtībā. Un vēl viena lieta, ko vēlos noslēgumā pieminēt, bija ievērojami pārstāvēt arī pilsoniskās sabiedrības novērotāju vēlēšanās. It īpaši eh, padlupum. Tas man likās interesanti. Simtiem un pat tūkstošiem jauniešu ja izrādīja interesi nevis kā kandidāti, lai kandidētu, bet eh, kā pilsoņi, lai uzraudzītu vēlēšanas un nodrošinātu, ka tās notiek korekti. Nu, lūk, priekšsēdētāji, tas ir tas, ko vēlējos ar jums padalīties eh, pār, pār, no, nu, no pārskata par šo misiju. Paldies! Tagad došu vārdu Tonino Piculā, kurš vada delegāciju Redzu, ka esat pārsteigts. Jūs negribējāt izteikties labi. Tad Predes kungs. Priekšādātā, paldies. Vēlējos pārsvārdos runāt par šīm vēlēšanām. Jā, pirmām kārtām svarīgi, ka Eiropas parlamenta delegācija bija tur uz vietas. Pēc tam, kad mēs seko, esam sekojuši līdz citām Rietumu Balkānu valstu vēlēšanām, Albānijā, piemēram, Maķedonijā, Kosovā. Bija ļoti labi, ka mēs bijām arī šajā valstī, Bosnijā-Hercegovinā. Nu, tā teikt, visas vienā klubiņā. Un turklāt vēlos teikt, ka vēlēšanas saskaņā ar novērātāju teikto globāli, nu, bija tādas visai korektas. Neskatoties uz to, ka piemēram, netika grozīt vēlēšanu likumu, lai, piemēram, aizpildītu tās tukšās vietas, jeb kļūmes, kas šobrīd eh, vēl bija kopējā sistēmā. Gribēju arī teikt, ka es nebiju, klāt sakot, pārsteigts par šo novērotāju secinājumu, jo debatas un segmentācija bija ļoti izteiktas gan pirmsvēlēšanu periodā, gan vēlāk un jāsaka, pirmsvēlēšana periods bija varbūt pat garāks nekā ierasts. Gan drīz pusotru gadu jau aizsākās visa šī kampaņa. Un, attiecīgi, visa šī retorika mēdz būt ļoti negatīva, tika spēlēts uz pagātnes bailēm. Visi šie elementi beigu beigās nu, noveda pie tā, ka tika ievēlēta tā pati partija. Nav nekādas izmaiņas kopējā struktūrā. Nu, protams, ka bija vinējošās un zaudējošās puses nenoliedzami. Bet, nu, partija pie varas paliek tā pati. Un tad vēl gribu teikt, ka eh, ļoti svarīgas ir arī tās rekomendācijas, ko izstrādāja EDSO te, un ko tas sagatavos, respektīvi, tad, kad nāks klajā ar savu gala ziņojumu. Šīs rekomendācijas, e, kas parasti šādos vēlēšanu komandējumos tiek izstrādātas arī no parlamenta puses, ir svarīgas. Tas jāsaskaņo, protams, arī EDSO un e, vēlos uz to uzstāt. Šādas rekomendācijas ir vajadzīgas. Un cerams, ka janvāra sākumā šie dokumenti jau būs gatavi, un mēs līdz ar to varēsim savas rekomendācijas tam visam pieskaņot. Paldies! Thank you very much. Paldies, Radoškungs. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Paldies, priekšsarētāji. Manuprāt, tas ir labi, ka šeit rakstīts, ka tehniski runājot, šīs ir bijušas relatīvi korekti aizvadīts vēlēšanas. Tomēr tā problēma, kas vēl paliek, ir divdaļīga, un šīs problēmas nav atrisināts priekšvēlēšana periodā. Pirmkārt, pārstāvu palātu federācijā un arī pašā uh, Republika Srpska. Uh, šīm iestādēm ir jākalpo kā uh, trīs pamatnāciju tiesību aizstāvjiem. Tomēr abās šajās institūcijās vienas nācijas e, pārstāvi tiek ievēlēti no citu puses, kas pēc tam nenodrošina to nāciju intereses, kuru intereses viņi ir ievēlēti pārstāvēt. Tas nav labi un tas nerada uzticēšanos politiskajai sistēmai. Otra problēma ir prezidentūra Bosnijā-Hercegovinā, kur trīs pārstāvjiem ir jāpārstāv trīs nācijas. Horvātu pārstāvi ievēlēja ar diviem vai trim procentiem balsu no Horvātu puses, kas absolūti nesūta labu signālu par to, kā tiek pārstāvēts Horvātu tiesības Bosnijā Hercegovinā. Mēs ceram, ka Centrālā vēlēšanu komiteja strādās pie atklāto trūkumu novēršanas Bosnijā, Hercegovinā, Republikā Serbskā un pašā federācijā. Tomēr šī e, komiteja ir tikai tāda tehniska institūcija. Tā varētu nebūt pietiekami prasmīga, pietiekami spējīga re reaģēt uz visām problēmām, kas tika konstatētas vēl pirms vēlēšanām. Un e, Par to liecina arī fakts, ka vēlēšana likums kā tāds nav mainīts. Es uzskatu, ka šī jautājuma nākotnē ir jāatrisina. Šī situācija nav leģitīma. Mums jāatceras, ka tiesas spriedums Sedika Frinčī lietā vēlēšana procesā netika ievērots. Paldies! Paldies! Žiliana Zofko kundze tālāk. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es turpināšu angliski, kaut arī tas ir adresēts Horvātu un Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotājiem. Es atzinīgi vērtēju to, ko Engela kungs sacīja par vēlēšanām Bosnijā Hercegovinā, bet šai iestādē vajadzētu vienmēr uh, E, saukt lietas vārdā, tad, kad runājam par ietekmēšanu. Erdogana vizīte bija vienu gadu pirms vēlēšanām, un mums ir jānorāda, ka Turcijai ir bijusi lielākā loma otru prezidentūras e, locekļu ievēlēšanā, kas ir Horvātu pārstāvis. Uh, musulmaņu kopiena ir norādījusi, par ko balsot kā Horvātijas pārstāvu. Un lielākoties arī eh, Horvātu pārstāvs prezidentūrā tiek ievēlēts ar musulmaņu balsīm. Kāpēc tas tiek aps, eh, apstrīdēts šeit? Krievija un Turcija nāk aizvien tuvāk mūsu robežām. Mēs apspriežam lietas par normālām vēlēšanām. Šī nav normāla valsts. Daytonas miera līguma eh, gad, 30. Eh, gadsimta bija pirms pāris dienām. Šis ir pēdējais laiks nopietni eh, skatīt šīs ietekmēšanas. Un um, tas, ka mani kolēģi nav pat ieradušies šorīt šeit, tikai parāda, cik maz kolēģi, kolēģiem rūp uh, dienvidu austrumu robežu drošība. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties no delegāciju pārstāvim vai ēnu referentiem? Tā tas nav. Tad Frank, varbūt īsti kopsavilkumu. Jā, centīšos to izdarīt īsi. Un es savu politisko vērtējumu nesniedzu, jo man bija jāizsakās par vēlēšanu procesu. Visa šī ņemšanās ap uh, šī pārstāvja ievēlēšanu. Tā bija juridiski iespējama. Kā viņi notika, tā viņi notika, bet nu, juridiski viss bija korekti. Un interpretēt to var tā, ka institūcija tika izveidota tādā veidā, un arī pat pati Bosnijas Hercegovinas valsts struktūra ir tāda, kas neļauj valstī eh, autonomi un eh, mūsdienīgi funkcionēt. Un mums kaut kad ir jānonāk pie eh, kādiem pēc Daytonas miera līguma um, risinājumiem. Un ierosinājumi būtu ļoti noderīgi, kā to darīt. Mēs zinām, ka uh, daudzos gadījumos. Apmierinātība valstī ar institūcijām, kas viņiem ir, ir ļoti ierobežota. Un savā ziņā atbalstot Žuljāns sacīto. Protams, ja Bavārijā ir vēlēšanas, ka eh, tur ierodas Austrijas eh, kanclers, nu, tas nebūtu eh, nekāds pārsteigums. Vai, vai tas, ka Ivans Plenkovičs dodas uz Bosniju Hercegovinu, bet uh, Sauda Arābijas, Vahabija un Turcijas uh, puses visi grib piedalīties Bosnijā Hercegovinā un loģika Republikas Srpska uh, ir tāda, kas ir maz saistīta ar Bosnijas Hercegovinas funkcionēšanu kā tādu. Tāpēc arī Sarajevā preses konferencē es teicu, ka visiem ir jāapzinas, ka Eiropas Savienība, ja Bosnija Hercegovina kaut kad e, kļūs par e, e, kandidātu valsti, mums vajag vienu sarunu partneri, nevis divus vai trīs. Un labākais, ko jūs varat izdarīt, ir censties panākt e, e, šādu situāciju. Un tagad serbu nācijas un bijušais Republika Serbska vadītājs e, e, norādījis, ka viņš uz prezidentūras sanāksmēm e, neceļos, piedalīsies videokonferences režīmā. Nu, tā, šobrīd gan izskatās, ka tā tas nav. Bet mums ir jāliek uzsvars uz dienvidu austrumu robežu kā tādu. Tas man rada bažas. Mēs Kosovā un Albānijā par to daudz runājam, bet Bosnijas Hercegovinas gadījumā mazāk, un tas nav pareizi. Izskatās, ka tur ir vahābi eh, posteņi, varētu teikt, eh, pāris eh, simts kilometru attālumā no ārējām robežām. Bosnijai Hercegovinai ir nepieciešama palīdzība, un Eiropas Savienībā ir vairāk jāiesaistās. Paldies! Paldies par šo pārskatu! Ja kādi jautājumi paliks neatrisināti, varam pie tiem atgriezties eh, nākamajā darba kārtības punktā - ziņojums par komisijas 2018. gada ziņojumu par Bosniju Hercegovinu. Šis būs otrās debates par šo ziņojumu pirms afet balsošanas, kas paredzētas 6. decembrī. Aicinu uh, referentu prezentēt galvenos kompromisu grozījumus un dodu vārdu referentam Predskungam. Jūs euh, euh, paldies priekšādātā, jā, nu dien tās ir jau otrās debatas, un līdz ar to esam krietni jau tā teikt. Uh, progresējuši ar šo visu procesu. Balsojums paredzēts, kā jau tika teikts, 8. decembrī. Ir iesniegt grozījumi, esmu sagatavojis, nu centies sagatavot kompromisu grozījumus, ņemot vērā visu šo notikumu attīstību. Svarīgākais, protams, ir tas, ka notika vēlēšanas nenoliedzam, kā jau nu pat mēs apspriedām mm, iepriekšējā punktā šo lietu. Kopumā tas ir tāds pozitīvs punkts, un to nepieciešams arī pieminēt. Jo, piemēram, tik tika pieņemta šai valstī arī mm, enerģijas stratēģija, tika mainīts arī krimināla kodeks, tieši tā kā tika prasīts. Tas notika vēl tādā pēdējā iespējamā punktā, pie, pie, brīdī pirms vēlēšanām. Esmu iesniedzis vēl citus grozījumus, ar kuriem cenšos precizēt šeit notikumus. Nevarēju vienkārši arī nu, izvērsties šajā ziņojumā, tāpēc, ka vārdu skaits bija ierobežots. Uh, Nu, piemēram, pievienoju pantu par ārējo ietekmi uz Bosniju Hercegovinu, pasvītrojot, ka mm, viņiem, jāsaka, ir ļoti grūti pretoties šādu veidu ietekmei, un Eiropas Savienībai šai cīņā vajadzētu palīdzēt. Tā, lai šī valsts varētu virzīties uz priekšu, virzībā uz Eiropu. 190 grozījumu kopumā iesniegti. Nu, tas tāds diezgan, nu, vidējs rādītājs, vai ne? Tāds parasti maz arī būtu. Nav tas neīpaši daudz, nemaz. Un esmu ierosinājis 27 kompromisu grozījumus, kas sevī ietver 100 no minu, ne, 124 no šiem visiem kopējiem grozījumiem centos būt tāds diezgan iekļaujošs savā darbībā. Un tāpat laikā nodrošināt saskaņot vēstījumu. Jo nevar, protams, iekļaut pilnīgi visu, un tad beigās teksts kļūst pilnīgi nesaprotams, haotisks un tā tālāk. Nu, var sakot, darīju visu, kas manos spēkos. Mums bija ēnu referentu tikšanās Strasbūras plenārsesijas laikā. Un eh, šobrīd finalizējam kompromisu grozījumus. Gribu tāpēc teikt paldies kol kolēģiem ēnu referentiem par darbu. Un arī paldies Tonijam Piculam, kas piesaistījās, iesaistījās šai darbā, ņemot vairāk, ka viņš ir priekšēdētājs delegācijai attiecībām ar šo valsti detalizēt šos 27 kompromisu grozījumus priekšā jums nelikšu. Priekšādātāji tikai gribēja teikt, kur ir tie izšķirīgākie, nu tā teikt, atslēga grozījumi šajā gadījumā. No paša sākuma jau vēlos precizēt, ka interese par šo visu jautājumu bija ļoti liela. Grozījumos, piemēram, tika runāts daudz par tiesībām un pamatbrīvībām, diskriminācijas apkarošanu cīņu pret korupciju, terorismu, ekstrēmismu un tiesu iestāžu neatkarību. Tie bija tādi jautājumi, kas deputāts interesēja. Tie grozījumos atkārtojās atkal un atkal, nu, un nu, tiem šiem jautājumiem tad arī beidošos nu, kompromisu grozījums. Tad, protams, kara sekas un bēgļu jautājums, migrācija arī bija tāda ļoti aktuāla tematika šogad nenoliedzam salīdzinot ar citiem gadiem. Un arī vides aizsardzības jautājums parādījās atkārtoti. Pamatvēst šajos kompromisu grozījumos ir tāda, ka mēs gaidām, nu, ka Bosnija-Hercegovina reaģēs uz visiem šiem papildus jautājumiem, prasībām, ko izstrādā mm, Eiropas komisija, ņemot vairāk, ka tā ir kandidāta valsts, notiek dažādas uh, sagatavošanās darbi, nerespektīvi, lai kļūtu par kandidātu valsti. Un tāpēc skumji, ka viņi, piemēram, kavēs ar dažādu saistību pildīšanu, ņemot vērā, ka tas sarā jau, jau ir uzņēmusies šai savā sākotnējā reakcijā. Nu, ir bijis pietiekama laiks, bet, nu, laiks tika vienmēr, tad, nu, tā teikt, termiņš tika pagarināts, tad septembra vidū, tad vēlāk. Nu, cerēsim, ka nu, drīzumā tomēr šis valsts varas iestāžu pārstāvji ieradīsies Briselē ar atbildēm uz šīm prasībām. Un tagad atgriezīšos pie kompromisa grozījumiem. Mēs, piemēram, runājam par to, ka nepieciešams rast arī eh, nu, vienot izpratni par vēlēšanu rezultātiem. Un eh, mēs uzskatām, ka visi centieni bloķēt šo konstitucionālo darbību būtu nepieļaujami. Ehm, atceramies, ka aizvakar eh, trīs partija, trīspusējs, eh, eh, trīspusējs struktūra tika, tā teikt, izsludināta, inaugurāta. Un es saprotu, ka mm, bijušais Horvātijas kandidāts bija Horvātijā. Uh, svinēja to Krievijas un Ķīnas vēstniecībā šo uzvaru, un tas jums sniedz arī tādu priekšlikumu. Un tad otrs savukārt bija Srpska republika, un, nu, bet vēl ir daudz dažādu veidu vēstas, ko mēs varētu varbūt darīt arī vairāk. Svarīgi, lai varas iestādes visās, visos līmeņos pēc iespējas ātrāk uh, rīkotos, tas ir pilsoņu interesēs. Nu, es domāju, ka būtu labi, ja šī valdība tika izveidot vēl līdz gada beigām. Nu, nu Ļubiča gadījumā pieņemtais tiesas lēmums savukārt arī ir valstī ļoti aktuāls. Mm, Tam ir, um, nu, tā teikt, sekas arī kopējā um, valsts, kopējā iedzīvotājslānī, un šeit ir jā, jārodas kompromisi. Uh, Un, ja Eiropas eh, cilvēktiesība tiesas lēmums attiecīgi tad mm, jāiestrādā valsts kopējās mm, līnijās. Es šo ziņojumu gatavoju šeit jau pirms vairākiem gadiem, un tagad ir šī jaunā pieeja, kas tika pieņemta 2014. gadā. Un mēs vienmēr, vienmēr esam šī lēmuma piemērošanu pieprasījuši. Uh, Esam vienmēr prasījuši arī atbilstīgās politikas reformas, eh, ņemot vērā, ka tas nozīmē iziet uz kompromisu, bet, nu jā, te mūs nav ņēmuši vērā, mūs, te nav ņēmuši vērā mūsu teikto. Nu, un te, protams, tas saistīts ar atbilstīgām konstitucionālām politiskām reformām, kam būtu jānotiek pēc iespējas ātrāk. To ir pat arī beigšu uzstāšanos. Um, saskaņā ar komisijas viedokli um, nu, šāda veida ziņojums par attiecīgajām valstīm un viņu paveikto progresu nodrošina zināmas vadlīnijas tālākajam darbam. Un uh, šeit tiek runāts lūk atkal par jaunām reformām, kas būtu strauji jāizteno, lai turpinātu virzību uz Eiropu tūlīt pēc tam, kad tiks nodibināta valdība šai valstī. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Tonīni, Tonino Puicu, lūdzu. Ja bi se naravno najprije za... Lielas paldies priekšādātājiem. Pirmām kārtām paldies Kristianam Predam par sadarbību pie šī visai, nu, jau ierasti sarežģītā ziņojuma kad skatāmies uz šo ziņojumu projektu attiecībā uz 2018. gadu, tad jāņem vērā fakts, ka nu pat valstī notika vēlēšanas. Konstitucionālajai tiesai bija jāmaina vēlēšana likums vēl pirms vēlēšanām, bet tas nenotika. Un pēc vēlēšana periodā Bosnijā, Hercegovinā joprojām sastopamies ar zināmiem trūkumiem visā šajā kopējā struktūrā. ir problēma ar m, mm, attiecīgo ele, attiecīgi elektorātu pārstāvību, tas, protams, saistīts ar šo cilvēku tiesībām un tam līdzīgi. Un situācija šai ziņā nav mainījusies, un nākotnē šim vēlēšanu likumam būtu jāietver noteikumi tādā veidā, kas atrisinātu pašreizējās problēmas Bosnijā, Hercegovinā. Daytonas sistēmas pārveida būtu jāizteno pamatojoties uz tiesiskumu subsidiaritātes principu, tā lai mēs varētu garantēt vienlīdzīgu pārstāvību visai sabiedrībai un arī individiem. Tas, ka trūks zinām tiesību atsevišķām grupām, ļoti labi to ilustrē atsevišķi piemēri Bosnijā, Hercegovinā, ir šie starptautisko un nacionālo tiesu lēmumi nereti netiek īstenoti, piemēroti. Un pēc nākamā gada parlamenta vēlēšanām es domāju, ka mums vajadzētu šo jautājumu turpināt apspriest. Pašreizējais politiskais vakums eh, nevar turpināt pastāvēt, jo tas faktiski var tikai tālāk pasliktināt šo situāciju. Pagājušajā gadā Bosnijā Hercegovinā nekāds progress piedzīvots netika. Turklāt mm, valsts acīm redzot piedzīvo stagnāciju vairākās jomās. Un cerams, cerams, jaunā parlamentārā asamblēja tomēr būs labāks partners mums nākotnē un uzsāks beidzot arī šo tiesu lēmumu um, īstenošanu un stabilizācijas un asociācijas nolīguma saistību pildīšanu. Tā ir vienīgā Rietumu Balkānu valsts, kurā šobrīd savā sadarbībā ar Eiropas Savienību nav iestrādājusi parlamentāro dimensiju. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu darba grupas vadītājam Eduardam Kukanam. Dāmas un kungi, priekšādātājs turpina, jo viņš ir pat, pats šis darba gru, grupas priekšādātājs. Lai arī visa šī situācija bija polarizēta, vēlēšana dienā aiz muguras un cerams, ka tagad uh, reforma process pātrināsies un iestāšanās darba kārtība attiecībā uz ES iestāju notiks atbilstīgi, ņemot vērā vajadzīgās prioritātes. Pēc saprotu arī reāli, realitātu uz vietas. Šajā ziņojumā tiek atzīmēt svarīgākie problēma jautājumi, ar ko valsts sastopas, to starp, piemēram, nepieciešamību uzlabot tirgus ekonomiku, cīnīties pret uh, korupciju, uzlabot preses brīvību un plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Ziņojumā turklāt iekļauts atsaucas arī uz mm, SA nolīgumu pārkāpumiem. Un tāpat laikā mm, joprojām Eiropas kopienu tiesas lēmums Finčī, Zorniču un citās lietās eh, šie lēmumi netiek īstenoti. Un tās ir nopietnas saistības, kas šai valstī būtu jāpilda. Un pēdējā piezīme vēlos uzslavēt tos individu, individus, kas centās tikt pārdarāda veida etniskiem un reliģiskām plaisām šai valstī un darbojas pilsoniski aktīvi. Viens piemērs eh, jums šai kontekstā noliecu galvu augstskolas studentu priekšā no Jeicis eh, pašvaldības kas vinēja Maksvandarstūla balvu par izcilu drosmi un iedvesmu un aktivitāti. Un eh, tur bija arī mm, protesti un tam līdzīgi. Es domāju, ka mums ir jāslavē un jā, jādzi, jānoliec galvu to priekšā, kas cīnās par brīvību, kas vēršas pret naidu, kurināšanu un šādām uz naidu vedinošām runām. Un šī iemesla dēļ ceļš uz priekšu Bosnijai un Hercegovinai ir tik mm, ir jāmeklē, nu, kā modernai pilsoniskai valstī liekot uzsvaru tieši uz pilsonisko un nevis etniskajām atšķirībām. Paldies, Kukan kungs, saka priekšādātājs pats sev. Nākamais runātājs Demetris Papagā, Papadakis lūdzu. Paldies. Lielas paldies. Vēlos teikt paldies referentam Viņš ir ņēmis vērā daudzus mūsu iesniegtos grozījumus, esam nonākuši arī pie kompromisa grozījumiem, ir tīpaši par sociālo dimensiju, jo to uzskatām par prioritāti. Un e, šādā tuvināšanas pie, pie, procesā Eiropas Savienībai tas ir nozīmīgi. Svarīgi, lai tiesību aktu ietvers Bosnijā Hercegovinā tiktu pielāgots ņemot vērā visu interesēto pušu intereses, tādējādi radot pozitīvu ietekmu uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi. radot darba vietas un aiz, nodrošinot aizsardzību viskam vairāk pakļautajām grupām sabiedrībā. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai pilsoniskā sabiedrība tiktu iekļauta visos procesos valstī, un līdz ar to viņi varētu ticēt tādai gaišākai nākotnē. Un divi nelieli grozījumi šai kopējā kompromisu grozījumu guzmā 10. un 23. kā arī 172. grozījumā, bet te nu detaļās neiedziļināšos, jo negribu jūs nogurdināt, nosūtīšu vienkārši šo informāciju predes kungam pašam mums, kā Eiropas parlamentam. Uh, arvien vairāk jāparāda, ka pastāv Eiropas iestājas nākotne šai valstī. Un tas pilnīgi noteikti viņiem palīdzēs nu, šai politiskajā pārvaldības procesā noteikti, ja tā to varam saukt. Un tas, protams, tam jānotiek tā, ka visi var pieturēties pie savas reliģijas un visu intereses tiek ievērtu, ievērotas. Un attiecīgiem regulējošajiem ietvaram ir jābūt atbilstīgajiem arī dzen Eiropas Savienības akī. Nepieciešams arī konstitucionāls izmaiņas, lai tas tā būtu mums ir jāpiedalās šādas citādākas mentalitātes un politiskās kultūras veidošanā, tādas kultūras veidošanā, kas balstas uz savstarpēju izpratni un iecietību. Ekonomikas attīstība var nodrošināt tālāku progresu, ļaujot valstī pietuvoties Eiropai, piemēram, sociālo tiesību jomā. Tāpat jācīnās pret zināmiem stereotopiem, kas kopienā joprojām pastāv. Un noslēgumā vēlos teikt, ka mēs, kā Eiropas parlaments, Mm, jāsaka, esam ar pat vēl svarīgāku lomu nekā iepriekš. Mēs esam viņiem to parādā, ka darbu turpinām un darām to pārliecinoši. Paldies! Nākamais runātājs Jozo Rādošs. Liels paldies! Paldies, Kūkan kungs! Arī es vēlos teikt paldies Predes kungam par šo visaptvarošo ziņojumu, lielisko sadarbību un esmu pārliecināts, ka, nu, viegli tas droši vien nebija. Es gribētu īsumā apspriest šo konstitucionālo jautājumu. Rezolūcijā vairāk kārt tiek aicināts nodrošināt konstitūcijas grozījums, un tā nav pirmā reize, kad to darām. Mums ir vajadzīgi arī citi mehānismi, ehm, nu, nevis tikai šāds, nu, aicinājums tā teikt. Uh, bet šādu mehānismu mūsu rīcībā šobrīd nav. Konstitucionālie grozījumi nu, varētu, protams, arī būt sāstīti ar Daytonas nolīgumu grozījumiem, bet tas varētu politiski būt vēl sarežģītāk. Tiesu lēmumu īstenošana attiecībā uz Sediča Finsī lietu un e, etnisko grupējumu konstitucionālām tiesībām, tāpat arī Ļubiča lietā konstitucionālās tiesas nolēmums, e, kas ļautu pilsoņiem piedalīties vēlēšanu procesā atsevišķos apgabalos un tā tālāk. Bet tam visam vēl papildus ir trīs lēm nolēmumi. Šie, papildus šiem trim nolēmumiem vēl arī virkne citu nolēmumu, ko pieņemas konstitucionāla tiesa Bosnijā Hercegovinā un kas netiek īstenot joprojām. Bosnija un Hercegovina uh, Pa, pa, Hercegovinā pastāv četras paralēlas tiesu sistēmas, kas netiek savā starpā harmonizētas un nerad darbojas pretrunīgi. Papildus vājām lietām eh, tiesu sistēmā Bosnijā Hercegovinā kopumā un um, šis problēma jautājums par tiesu iestāžu neatkarību, šis nesaskaņotības jautājums ir vēl viena lieta, kas problēmu vēl tālāk sāsina - šī pretrunīgā darbība tiesu sistēmās. Nu, te ir vajadzīga tālāk darbība arī no mūsu puses nākotnē. Jo visai šai tiesu sistēmai, nu, tādā veidā, nu, ir tāda, nu, nelikumības aura, un tas, protams, samazina pilsoņu uzticēšanos, paļaušanos uz šīm iestādēm, tas sāsina visu šos interešu konfliktus valstī. Nu, un tā kā nav īsti liels iespējas, ka Daytonas nolīgums nākotnē tiks mainīts, mums drīzāk vajadzētu pievērsties šīs valsts eh, tiesu sistēmas uzlabošanai, cenšoties šīs četras tiesu sistēmas harmonizēt un īstenot konstitucionālās tiesas pieņemtos lēmumus. Tādējādi pilsoņu paļaušanās uz tiesu sistēmu un valsts funkcionēšanu kā tādu palielināsies. Paldies! Nākamais runātājs Bonerkungs. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, allereerst wil ik eh, collega. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties Predes kungam par viņa sagatavoto ziņojumu. Liels paldies! Uh, Mums e, iepriekšējā nedēļā bija diskusijas, un e, es uzskatu, ka pregas, Predas kunga metode ir ārkārtīgi laba. Tā tad, e, klausoties šās dienas diskusijās, atminēsimies 90. gadus. 90. gados es strādāju par žurnālistu, un es toreiz viesojos Bosnijā, Hercegovinā un biju kara korespondents. Situācija bija šausmīga. Un um, es uh, telefonu sarunā runāju ar Drakoviču kungu, un viņš teica, ka ir jānogalina visi, kas ir horvāti. Un var tomēr iedomāties, ka Bosnijai Hercegovinai Eiropā ir paredzēta nākotne, jo situācija 25 gadu laikā ir būtiski attīstījusies. Give... Paldies! Tagad dod vārdu Zofko kundzei atkal. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies eh, par šiem jaukajiem vēlējumiem, ko jūs novēlējāt eh, Bosnijas eh, un Hercegovinas valstī. Es biju vēstniece Bosnijā. Es arī vēlu šai valstī visu to labāko. Es vēlu visu to labāko tās iedzīvotājiem, jo šobrīd šī valsts šķiet meklē savu dvēseli un garu. Pavisam nesen manas valsts ministrs runāja par Bosnijas Hercegovinas problēmām, un patiesībā Daytonas nolīgums šobrīd ir beidzies. Tas ir salausts, tas ir drupās, un iespējams, ka no tā izaugs jauna krīze. Šo pirmdienu Eiropas ārlietu ministru padomē par to tapa runāts. Un Horvātijas ārlietu ministrs Blankovičs kungs ļoti labi saprot, kas šobrīd ir likts uz spēles un patiesībā kāda arī ir lielākā problēma šai krīzei. Tā kā Bosnijā Hercegovinā ir ļoti liela horvātu minoritāte, tātad 400 tūkstoši Eiropas Savienības pilsoņu dzīvo Bosnijā un Hercegovinā, un mēs mēģinām noturēt eh, Eiropas Savienības ārējo robežu ar Bosniju un Hercegovinu pēc iespējas mierīgāku. Eiropas parlaments ir pieņēmis četras rezolūcijas un mēģina kaut kādā veidā atrast zelta vidusceļu starp separātismu un un um, kopības sajūta. Mēs par šīm rezolūcijām balsojām, un es domāju, ka mums beidzot vajag kaut kādā veidā piespiest Eiropas komisiju īstenot šīs rezolūcijas. Visi runā par to, ka ir jārod jauns risinājums, Eiropas līmeni risinājums, bet ko jūs ar to domājat? Valstis ir federālas. Vienīgais risinājums Bosnijai Hercegovinai ir federalizācija, zelta vidusceļš. Uh, visu konstitucionālo lēmumu pieņemšanu. Paldies! Uh, thank you very much. I... Paldies! Es neredzu, ka kāds vēl vēlētos izteikties, tāpēc uh, došu vārdu Mikalai Matvelai, kas ir uh, Bosnijas un Hercegovinas nodaļas uh, vadītāja komisijā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Vispirms es vēlētos pateikties ar Predes kungam par viņa sagatavoto ziņojumu. Šajā ziņojumā atspoguļojas arī komisijas pārliecība un komisijas savu ziņojumu nopublicēja šā gada aprīlī. Kā komisijas ziņojumā, tā arī Predes kunga ziņojumā skaidri izgaismojas tas, ka Bosnijā Hercegovinā šobrīd ir vesela virkni izaicinājumu, kaut arī tā ir nostājusies uz Eiropas integrācijas ceļa. Komisija, protams, ir gatava atbalstīt šo valsti tās ceļā uz Eiropu un pavisam konkrēti runājot. Šobrīd tiek gatavots atzinums par Bosnijas un Hercegovinas eh, kā dalību valsts statusu, un tomēr tas prasīs ļoti garu un iespējams pietiekami mokošu reformu ceļu, kas šai valstī būs jāiziet. Šajā atzinumā mēs norādīsim uz tiem juridiskajiem un institucionālajiem trūkumiem, kas nav atbilstīgi Eiropas standartiem. Pēc tam tas būs jau Bosnijas un Hercegovinas politiķu un eh, institūciju rokās, kā risināt šos trūkumus, ja tā vēlas tuvoties Eiropai. Un tomēr ir skaidrs, ka Bosnijas un Hercegovinas eh, valdība ir pieņēmusi lēmumu iestāties Eiropas Savienībā vai vismaz iesniegt eh, dalību, iesniegt kandidātu valsts statusam iesniegumu. Uh, Un šobrīd patreizējā institucionālā sistēma, kā jau es teicu, tad būs jāmaina šajā federālajā valstī. No mūsu viedokļa raugoties, ārkārtīgi svarīgi ir tas, lai šīs institūcijas tiktu sakārtotas pēc iespējas ātrāk, jo tieši jaunas, modernas institūcijas var veikt nepieciešamās reformas. Ar politiskajiem Bosnijas un Hercegovinas līderiem esam jau runājuši par nepieciešamajām socioekonomiskajām un arī citām reformām. Komisija ir gatava atbalstīt šo valsti, šo procesu izpildē, un komisija ir gatava palīdzēt Bosnijai un Hercegovinai rast nepieciešamos risinājumus, kas ir vajadzīgi akī komunitēri harmonizēšanai. Un esam gatavi sadarboties ar visām pārējām Eiropas Savienības institūcijām šā procesa gaitā. Un, protams, Eiropas parlaments būs viens no būtiskākajiem mūsu sadarbības partneriem. Tāpēc esam gatavi turpmāk sadarboties ar Eiropas parlamentu, kāds arī bijis līdz šim. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Tā tad tagad vēlētos dot vārdu referentam, lai apkopotu šeit izskanējušo. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kur izteicās šajās debatēs. Burtiski pāris vārdu, pavisam īsi. Vispirms par šo te eh, sadarbības nolīgumu, to pieminēja Picolas kungs. Tas bija ārkārtīgi svarīgi. Uh, ja jaunais parlaments rīkosies tāpat kā iepriekšējais un atkal nesniegs informāciju PCP ietvaros, tad es nezinu, kā mēs to varētu risināt, jo tad iespējams, ka netiks pieņems Bosnijas un Hercegovinas iesniegums kļūt par kandidātu valsti. Tas ir pirmais šērslis. Nākamais priekšsēdētāja kungs bija interesanti dzirdēt par etnisko eh, etniskos nodalījumu un par tā saucamajām nav, naida runām, kas um, ir dzirdamas gan šajā reģionā no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, jo Bosnija un Hercegovina tiek uzskatīta par sava veida kāra 90. gadu Balkānu kāra smagās nastas tālāk nesēja, un tiešām šis mantojums vēl joprojām šajā valstī ir jūtams. Želena Žofko jau to teica. Jūs pieminējāt eh, Plenkoviča runu eh, padomē, bet eh, tas ir Horvātijas skatījums un arī padomē ir jāpieņem lēmums pēc iespējas ātrāk, bet arī Bosnijas un Hercegovinas eh, institūcijām reformu ceļu ejot būs daudz jāpaveic. Viens un galvenais varbūt ir jāsāk ar vēlēšanu reformu. Paldies! Paldies visiem, kuri piedalījās šajās diskusijās! un tad balsosim par šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Tādējādi esam pabeiguši šā punkta izskatīšanu un nākamie divi darba kārtībā izskatīt paredzētie punkti ir Eiropas Savienības un Afganistānas Islāma Republikas partnerības un attiecības sadarbības nolīgums. Tie ir divi punkti, kurus skatīsim kopīgi, jo referente ir viena. Tātad. <coughs> Iesākumā es pats pateikšu pāris eh, vārdus ievedam Afganistāna gandrīz 40 gadus ir bijusi iejaukta dažādos militāros konfliktos. Un Afganistānas attīstībai tas ir bijis liktenīgi. Tāpēc vēlētos, vēlēdamās palīdzēt Eiropas Savienība ir 18. februārī jau pērn noslēgusi Eiropas Savienības un Afganistānas sadarbības nolīgumu, kurš stājās spēkā pagājušā gada decembrī. Šobrīd ne visas dalību valstis un arī parlaments nav ratificējuši šo sadarbības nolīgumu, un mūsu komiteja ir uzsākusi divas paralēlas eh, procedūras. Vispirms, eh, pēc satura un otrs parlaments ir gatavs pieņemt rezolūciju, kurā runās vispārējos terminos par ES un Afganistānas attiecībām. Tagad vēlētos dot vārdu referentei Fotīgas kundzei. Fotīgas kundze nav ieradusies, bet es redzu, ka Džambatska kungs runās Fatigas kundas vārdā Džambatska kungs vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Zato, važēmi kolēģi. Paldies, godātie kolēģi. Runāju manas kolēģis Annas Fatīgas vārdā, kas ir referenti par šiem abiem eh, failiem. Fatīgas kundze atvainojas, ka nevarēja šodien ierasties, jo ir apslimusi. Tāpēc Fatigas kundze man lūdza prezentēt viņas eh, atzinumu. Jau sešus gadus Afganistānā notiek reformas, tās sākās 2014. Eh, gadā, un 14. gadā no Afganistānas eh, tika atvilkta mieru uzturēšanas spēki. Ņemot vērā tos izaicinājumus un problēmas, ar kurām sastopas Afganistānas sabiedrība, galvenā problēma, protams, ir saistīta ar drošības jautājumiem. Tad eh, Afganistānā ir ļoti daudz darāmā. Zems eh, ekonomiskās izaugsmas rādītājs, ļoti daudz iekšēji, eh, iekšējo bēgļu, valsti plosa dažādi konflikti, nabadzība, Šie konflikti būtiski negatīvi ietekmē cilvēku dzīves apstākļus, jo var apgalvot, ka šajā valstī terorismu uzbrukumi ir iespējams visbiežākā citur pasaulē. Tāpēc runājot par prezidenta vēlēšanām, ir svarīgi, lai šīs valsts vadītāji vienoti varētu vest valsti pretim stabilitātei un drošībai. Tomēr tas būs iespējams tikai tad, ja pūliņi tiks e, apvienoti kā mikro līmenī, tā vietējo pašvaldību līmenī, reģionālā un nacionālā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība palīdzēt Afganistānai šajā ceļā. Situācija Afganistānā nav spoža, un mēs vēlētos Eiropas vārdā sagatavot vairākas rekomendācijas. Juridiskais ietvars kādā tiks veidotas Eiropas Savienības un Afganistānas attiecības. Tieši drošības jomā šis juridiskais ietvars galvenokārt sastāvēs no apmācības, kas tiks īstenota pret terorismu spēkiem. Mēs vēlamies atbalstīt ikvienu pasākumu sociālā un ekonomiskā nozarē, kas uzlabos afgāņu dzīvi. Šajā ziņojumā mēs uzskaitām būtiskākās problēmas, ar ko sastopas eh, Afganistānas sabiedrība. Un nākam klajā arī ar vairākām rekomendācijām, kuras eh, Eiropa varētu palīdzēt īstenot. Pirmkārt, atbalstīt valdības pūliņus, eh, apkarot narkotiku audzēšanu un tirzniecību, kā arī tirz eksportu. Nākamais eh, turpināt Eiropas Savienības apmācību programmu vietējo eh, varas iestāžu darbinieku apmācībām. Arī turpināt eh, miera procesu un stabilizēšanu strādājot ar vietējiem, strādājot ar iedzīvotājiem vietējā līmenī. Joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Un šajā atzinumā Mēs mēģinam rast atbildes uz tiem, vismaz mēģinam. Trīsdesmitajā novembrī ir paredzēta konference, kurā runāsim par ES un Afganistānas Islāma Republikas attiecībām. Uh, un būtu svarīgi, ja mēs šos punktus iztirzātu arī tajā. Un visbeidzot, Futīgas kundze ir gatava sadarboties ar visiem, protams, vispirmām kārtām ēnu referentiem, lai šo ziņojumu sagatavot pēc iespējas pilnīgāk. Prieksēdētājs. Paldies! Pirmais ir Anžāna kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Burtiski vēlējos pateikt eh, Francijas tūkojumam. Tā tad eh, tās nebija, eh, tā nebija Francijas tūl, franču tulka teica, ka tie nebija NATO spēki, bet gan apvienoto nāciju spēki, un tā ir kļūda. Vispirms es vēlētos pateikties Fatigas kundzei šajā ziņojumā. Nebūtu daudz, kas piebilstams šim ziņojumam, nebūtu daudz, kas piebilstams, un tomēr Afganistānā situācija ir kritiska. Es domāju, ka tas ir jāpasaka skaidri. Mēs nevaram apiet šim faktam apkārt. Un strādājot Fotīgas apakškomitejā tieši šo jautājumu izskatē, bija ļoti daudz eksperti, kuri, ap, kuri šajā uzklausīšanā runāja par to, ka situācija uzlabojas, Talibānu spēki um, tiek atvilkti, bet mēs jau desmit gadus dzirdam par to katru reizi, kad Talibāņu spēki uzbrūk, ir viņu pēdējais, pēdējais uzbrukums un tā tālāk, bet situācija turpinās. Situācija šajā valstī ir kritiska. Talibi kontrolē lielāko daļu Afgānijas, situ, Afgānijas teritorijas, un tas ir jāuzsver. Uh, par tiem mērķiem, kurus esam izvirzījuši. Bet, protams, ir jāstiprina demokrātija, tiesiskums, jācīnās pret eh, korupciju un pret eh, nabadzību. Protams, mēs jau kopš 2001. gada par to runājam, un tie ir tādi vispārēji mērķi, kas attiec uz nabadzīgām valstīm un īpaši uz Afganistānu. Protams, ka tas ir arī šajā ziņojumā. Un tomēr mums ir jābūt arī skaidrībai par tiem mērķiem, kuri būtu reāli sasniedzami, un šeit vēlētos pielikt tādu varbūtības punktu. Jo visticamākais, ka mūsu afgāņu sadarbības partneriem uh, griba īstenot tos mērķus, kurus mēs vēlamies redzēt Afganistānā īstenotus, ir drusku cita nekā mums. Īpaši tas attiecās uz narkotika audzēšanu un pārdošanu. Šajā ziņojumā e, ļoti maigi tiek runāts par kaimiņu valstu lomu šajos, ko, šajos konfliktos, jo tas ir efēmisms apgalbot, ka uh, kaimiņu valstis eh, vēlas redzēt Afganistānu plaukstošu. Nē, kaimiņu valsts vēlas, lai Afganistāna būtu tieši tāda, kāda tā ir, jo aktīvi Afganistānas situācijās un konfliktos savu dalību ir ņēmušas arī kaimiņu valstis par eh, patreizējiem miera iedibināšanas procesiem, kuri ir pietiekami, um, pietiekami trausli. Pirmkārt, es nezinu, vai eh, vajadzētu mest visus pār vienu valsti, proti talibi un teroristi. Ja mēs eh, talibus uzskatām par miera procesa starpniekiem, tad mēs nevaram viņus uzskatīt par teroristiem, jo uh, miera procesā ar teroristiem mēs nerunājam, kamēr talībus uzaicinam. Tā tad nevar visus mest pār vienu kārti islama valsts un talībi. Tā tas nav. Un e, otrs, e, runājot par šiem miera procesiem, ir e, ārvalstu spēku, miera uzturēšanas spēku klātbūtni šajā valstī. Es domāju, ka tomēr eh, formulējot to, kāda būs ārvalstu spēku klātbūtne šajā valstī, mums ir jābūt pietiekami uzmanīgiem, jo ir tā, ka iespējams, ka šie spēki vēl visu tikai pastiprina. Thank you very much for SND. I give you floor to Mr. Picula. Un tagad dod vārdu Piculas kungam. Shadow Reporter, my colleague Doru Frunzulic. Jā, paldies. Es nolasīšu Frunzuliks kunga eh, ziņojumu. Savu ēnu referenta kapacitātei vēlos apsveikt eh, Fatigas kundzi ar lielisku paveikt darbu. Tik tiešām eh, ar DCPD tiek apstiprināta Eiropas Savienības apņemšanās stiprināt sadarbību uh, Tas skaitā tādos eh, tematos kā migrācija, lauku rajona attīstība, tehnoloģijas, kā arī cīņa pret korupciju, naudas atmazgāšanu, teroristu finansēšanu, organizēto noziedzību un narkotikām. Vēlos pievērst jūsu uzmanību dažiem svarīgiem faktiem. Ir aptuveni 10 miljoni eh, cilvēku, kuriem ir ierobežot vai nekāda pieeja veselības aprūpas eh, pakalpojumiem ir jāmudina valdība nodrošināt eh, pamatu veselības aprūpi. Tā skaitā sievietēm, bērniem. Un jārisina ir arī jautājums saistībā ar invaliditāti un garīgo veselību. Kopš 2014. gada valsts uzrāda eh, lēnu izaugsmi, jo ir samazināti eh, ārvalstu piešķirtie līdzekļi. Kas attiec uz ziņojumu projektu, kā jau tas tika norādīts iepriekš, tas ir labs pamats tālākam darbam, kaut arī ir dažas lietas, kas, manuprāt, eh, ir jāpaplašina. Piemēram, daži apgalvojumi par kaimiņu valstu negatīvā lomu Afganistānā. Mums ir labāk jānorāda uz kondicionalitāti, attiecībām ar Talibānu. Jo tāpat ir jānorāda arī uz e, dažādiem militāru grupējumu vadītājiem valstī un viņu lomu. Paldies e, referentam, ceru uz e, auglīgu sadarbību. Paldies! Alde grupas vārdā Petras Austrevičus. Paldies, priekšsarētāji! Um, apsveikumu kolēģei Annai Fotīgai par uh, šo ziņojumu. Tas ir labs pamats mūsu tālākajiem grozījumiem un diskusijai. Es uzskatu, ka sadarbības nolīguma par partnerību un um, attīstību ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības nākotnes attiecībām ar Afganistānu, un tas arī ir labi atspoguļots uh, Annas Fotīgas sagatavotajā tekstā. Tik tiešām man prieks redzēt, ka tas arī sakrīt ar pēdējiem padomas secinājumiem no 19. Eh, eh, septembra. Piekrīt arī kolēģi Danžāna eh, komentāriem par miera procesu lai nonāktu pie ilgspējīgas situācijas Afganistānā. Esmu pārliecināts, ka mums jābūt piesardzīgiem. Mums ir jāstrādā ar dažādiem partneriem un kaimiņu valstīm, bet miers ir vienīgais taustāmais risinājums ilgspējīgas eh, situācijas nodrošināšanai Afganistānā. Mums ir jāiesaistās apzinoties, ka nebūs viegli sasniegt to, ko mēs e, vērtējam kā nepieciešamo miera līgumu Afganistānā. Es vēlos papildināt e, Annas Fotīgas e, tekstu ar dažiem grozījumiem vairākās teksta daļās. Piemēram, lielāks uzsvars būtu jāliek uz drošības un attīstības asi. Tāpat arī priekšnosacījumi valsts attīstībai, kur priekšnosacījumam jābūt arī e, demokrātisku iestāžu izveidi. Un tam ir jābūt prioritāram. Reģionālā dimensija otrkārt. Es ierosināšu dažus grozījumus saistībā ar reģionālo uh, starp savienojumu veidošanu. Kā mēs zinām, Vidusāzijas valstis ir iesaistītas eh, lielos eh, projektos, eh, lai izveidotu milzīgu infrastruktūras projektu, lai īstenotu to, un tas ir svarīgs elements, kam būtu jāparādās arī tekstā. Kas attiec uz Eiropas Savienības finansējumu? Mums būtu jānodrošina lielāka caurskatāmība atkarībā no tā, cik liels līdzekļus Eiropas Savienība piešķir Afganistānai. Mēs apzināmies, ka Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem mm, šiem eh, donoriem, kas eh, piešķir vismaz 200 miljonus eiro katru gadu. Tāpat iesaku iekļaut arī eh, vairāk teksta par nesenajām parlamentu vēlēšanām, kas notika oktobrī. Oktobra beigās e, rezultāti vēl nav publicēti un vēl nav juridiski saistoši, e, bet e, domāju, ka mums ir nepieciešams tos atspoguļot šeit. Vēl daži iespējamie grozījumi. Tie būs saistīti ar nosodījumu Taliban vardarbībai, sieviešu tiesību neievērošanai un arī par nacionālo uh, dabas resursu potenciālu izmantošanu. Un tas būtu jādara vidē draudzīgā veidā. Gaidu tālāk sadarbību ar Anu Fatigu, kā tas bijis arī citos iepriekšējos dosjē. Esmu pārliecināts, ka izskatīšanai nākamreiz mums jau būs uh, uzlabots teksts. Paldies! Zaļoja Valero kundze. Paldies! Runāšu zviedriski, tāpēc lūdzu uzliekiet eh, savas austiņas. Es eh, vēlējos runāt par to, kas eh, nav ierakstīts šajā atzinumā, ko Fatigas kundze ir izvēlējusies nepieminēt. Mēs zinām, ka Afganistānā situācija ir kritiska un neuzlabojas, pa lielam nē, bet tas, kas šeit netiek pieminēts šajos apsvērumos, tā tad ejot uz priekšu. Kā, ko tad Afganistānai vajadzētu darīt, tad vēlētos pieminēt migrāciju. Migranti. Migranti no Afganistānas, kas ierodas pie mums, ierodas Zviedrijā un arī uz citām valstīm. Līdz ar to Eiropas Savienības ārlietu politika arī sasaucas ar migrācijas politiku un kā tas sasauc ar Afganistānā notikušo. Burtiski pirms pāris dienām Afganistānas migrācijas eh, ministrs uzstājās Zviedrijas televīzijā, sakot, ka mums eh, nevajadzētu sūtīt atpakaļ afgāņus uz uh, Uh, Afganistānu. Un Zviedrija ir tā valsts, kas uz Afganistānu sūta atpakaļ gandrīz visus, tajā skaitā arī bērnus un nepilngadīgos. Un uh, glābiet bērnus Afgan Afganist Glābjiet bērnus organizācija ir izsakojusi 53 eh, bērniem un jauniešiem, kurus no eh, Zviedrijas, Norvēģijas un Vācijas aizsūtīja atpakaļ uz Afganistānu un kā viņu dzīve ir izvērtusies. Bieži vien viņi nonāk kriminālos grupējumos, pastrādā noziegums un pat ir nonākuši Talibānu rokās. Mēs mēģinām parakstīt šo sadarbības nolīgumu ar Afganistānu. Es vēlētos visiem atgādināt sekojošo. Afganistāna nevēlas arī eh, saņemt atpakaļ tos afgāņus, kas ir uh, um, kā bēgļi, bēgļi devušies uz uh, Afganistānas kaimiņu valstīm, piemēram, Irānā dzīvo jau miljons afgāņu. Un Afganistāna ir pateikusi, ka viņa nevar uzņemt atpakaļ tos, kas atgriež šajā valstī, viņiem nav tam kapacitātes. Tāpēc es vēlējos pateikt, ka Eiropas Savienībā ir jāuzņems lielāka atbildība par tiem, kuri ir ieradušies Eiropā. Uh, Afganistāna uzskata, ka viņi nevar uzņemt tīri fiziski atpakaļ tos, ko mēs sūtam atpakaļ. Tas bija viens, tas nav šajā ziņojumā, bet tam ir jābūt. Uh, Nākamais. Arī ziņojumā neparādās, ka starp dažādām tautībām un nācijām Afganistānā ir burtiski karš, milzīgs naids. Mēs uz Afganistānu skatāmies kā uz tādu vienu, vienotu valsti, bet tā nav. Ir dažādi klani, grupējumi, tautības un tā saucamie hasāri. Tā ir īpaša grupa, kas ir ieradusies arī Zviedrijā. Tie ir šie musulmaņi, un ļoti daudzi ierodas eh, Zviedrijā un Eiropas Savienībā. Afganistānā viņus burtiski slaktē nost. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt eh, par situācijas maiņu un ko darīt, ka šie cilvēki, principā visa nācija ir spiesta atstāt savu valsti. Tātad es uzskatu, ka runa neiet tikai un vienīgi par militāro konfliktu. Uh, Ļoti daudz ir jārunā arī par pilsoniskās sabiedrības veidošanu, un dodot naudu Afganistānai mums ir jāpieprasa, lai neizveidotos tādas situācijas, kādas mēs redzam šodien. Cilvēki nonāk kriminālos grupējumos, nonāk talibu rokās, kļūst par talibu cīnītājiem, nevaram mēs to neņemt vēlā, vērā. Tātad es vēlētos pielikt klāt šos divus aspektus šim ziņojumam, un tādi būs arī mani grozījumi. Paldies! Thank you very much. Paldies. Tālāk Lēzings kundze goja grupas vārdā. Paldies par šo ziņojumu. Manuprāt, tas ir labi, ka ziņojumā tiek runāts par sieviešu lomas stiprināšanu, dzimumu vienlīdzību, cīņu ar nabadzību, ANO attīstības mērķa atzīšana. Uh, partnerības dialogs ir pieminēts, sadarbības uzlabošana. Es arī e, neskatos gluži tā kā Danžana kungs uz šo problēmu, ka šie mērķi būtu divdaļīgi. Nu, ne jau visu ir iespējams sasniegt pārskatāmā laika periodā, bet, bet mans jautājums ir tāds, vai šo pasākumu uh, apmērs vispār var būt pareizie soļi, lai kaut tuvumā nonāktu šo mērķu sasniegšanai. Piemēram, privātā sektora loma un kā tas iet kopā ar publisko sektoru. Piemēram, 18. pantā runa ir par tiešajām investīcijām un par to, ka uh, šeit varētu runāt par eh, investīcijām no privātā sektora Afganistānā, investīcijām no Eiropas Savienības tieši. Piemēram, 37. pāntā par dabas resursiem, īpaši kalnrūpniecības jomā, eh, tiešām ārvalstu investīcijām ir nepieciešams radīt ietvaru noteikumus Tāpat arī tirzniecības ierobežojumu mazināšanai, dabas resursiem. Tie visi ir pasākumi, kas sadarbībā ar citām valstīm e, būtu pārņemam, ka nu, mūsu pieredze jau ir. Tas nav tā, ka šie jautājumi būtu ļāvuši uzlabot iedzīvotāju situāciju. Mūsu pieredze liecina, ka notiek tieši pretējais. Tāpēc uzskatu, ka publiskās programmas un investīcijas ir nepieciešamas. Mēs prasam dabas resursus izmantot tādā veidā, lai primāri tie nāktu par labu Afganistānas iedzīvotājiem. pēc 17 gadiem pieredzes ar rietumu militāro intervenciju. Tas ir novedis pie situācijas tādas, kāda tā ir. Tā ir katastrofāla. Mēs uzskatām, ka NATO spēku klātbūtne ir vairāk eh, daļa no problēmas, nevis eh, daļa no risinājuma. Tas neveicina mieru, neveicina drošību. Un, un noslēgumā, līdzīgi kā Valēro kundze detalizēti to norādīja, arī es vēlos e, piekrist viņas sacītajam 28. pantā, piemēram. Runa par sadarbību migrācijas jomā un tiek runāts par nolīgumu. Mērķis ir noslēgt vienošanos par atpakaļ uzņemšanu, kas tiek sasaistīts ar attīstības palīdzību, kā priekšnosacījumu šādas palīdzības e, saņemšanai. Manuprāt, tas ir bezatbildīgi bēgļus no šīm valstīm sūtīt atpakaļ uz Afganistānu. Uh, tas mums arī ir jānorāda. Attīstības palīdzība nedrīkst eh, tikt sasaistītā eh, eh, ar priekšnosacījumu par bēgļu atpakaļ uzņemšanu. Mums ir jārunā par migrācijas plūsmu un atpakaļ uzņemšanas atsaistīšanu no šādiem nosacījumiem. Un mēs iesniegsim arī atbilstīgus grozījumus. Paldies! Thank you. Very... Paldies. Alio Marija kundze. Merci, monsieur prezident. Priekšādātā paldies. Domāju, ka Anna Fotiga tiešām ir pelnījusi uzslavu par sagatavoto tekstu. Ļoti mērtiecīgs. Gribēju tomēr pāris piezīmes izteikt. Pirmā no tām ir tāda. Es neskatoties visu šo negatīvām, vajadzētu tāpat laikā runāt arī par līdzdalību vēlēšanās, lai arī tās nebija perfekts un tā tālāk. Afganistānas gadījumā, nu, jāsaka, daudz bija ļoti drosmīgi. Nu, gan tie, kas piedalījās kā kandidāti, gan tie, kas gāja balsot. Un es domāju, ka to vajadzētu uzsvērt, jo tauta ir pelnījusi arī šo atzinību par Buda, par to, ka bija tik drosmīgi. Tālāk, kas tālāk man sakāms, piemēram, tas, ko teica Danžāna kungs un tam līdzīgi. Thank you diezgan detalizēti viņš par to runāja. Es domāju, ka ir dažādas problēmas, kas detalizēti arī jāapraksta. Tostarp arī, piemēram, piemēram šīs starp etniskās attiecības starp dažādiem etniskajiem eh, grupējumiem tādā valstī kā Pakistānā, Afganistānā. Tur, protams, tā ir milzīga problēma, un tas saistīts arī ar valdību nenoliedzam, jo valdībai šai gadījumā nav ietekmes uz virkni dažādiem reģioniem. Un tāpēc es domāju, ka Afganistānas gadījumā liela nu, problēma ir saistīta arī ar cīņu pret narkotikām. Narkotiku apkarošana tas ir ļoti svarīgs jautājums un šī narkotika audzēšana un izstrāde ir ļoti svarīgs Afganistānas, nu tā teikt, eksistences punkts. Nu, tas jādara uz vietas un pavisam konkrēti. Ir nepieciešams nodrošināt ciemošai, ciemošas iedzīvotājiem tādu iztiku, kas nebūtu saistīta ar narkotikām, viņu izdzīvus, iz, lai viņi varētu izdzīvot bez šī papildus ienākuma avota. Kamēr tas netiks atrisināts, arī korupcija netiks uh, pilnībā apkarota un atr, šis jautājums netiks atrisināts jo korupcija šobrīd pastāv šai valstī pat valdības līmenī nenoliedzami. Tas nozīmē, ka varas iestādes tajā iesaistītas un tā tālāk. Tātad, kad mēs kā Eiropas Savienība kaut ko vēlamies darīt, mums ir jādara tas ļoti mētiecīgi, ļoti kontrolēti, ņemot vērā visus šīs nianses uz vietas. Un tas, ko vēl vēlos teikt, ir tas, ka visai šai rīcībai ir jānotiek vietējā iedzīvotāja līmenī. Jau gadiem mēs esam ļoti daudz naudas pumpējuši iekšā nacionālā valdības līmenī visos šais lielajās infrastruktūras un tā tālāk. Un tāpat laikā, kad nonākam šajos afgāņu ciematos, tad ko mēs tur redzam, ko šie cilvēki saka, ko saka sievietes. Viņa saka, bet kāpēc tas tā ir, ka mums joprojām desmit kilometri jāt ar kājām uh, lai, nezinu, nonāktu pie ūdens vai kaut kā tā, vai, vai, un tam līdzīgas lietas. Nu, kāpēc tad nav, piemēram, veselības aprūpes punktu? Kaut kā tiek uzcelt, bet ja sievietēm nav tiem pieejas un viņi tur nevar, viņas tur nevar nokļūt, nu tad tas nav, tas neko nedod. Tāpēc mums jārīkojas vietējā līmenī, mums jārīkojas ne tikai ar tādām lielām deklarācijām tā tālāk, bet tiešām pavisam piezemētā līmenī ar konkrētu rīcību. Un, ja runājam par militāriem grupējumiem, bruņotiem grupējumiem uz vietas, ir ar, ir ar vienu mazāk tādu valstu, kas ir gatavs tur sūtīt savus militāros spēkus, jo tas ir ļoti problemātiski. Ir, um, uh, Nu, tās uh, attiecības, kas veidojas ar vietējiem, nu, tiek nu, balstās faktiski gan arī uz tādiem kā okupēto spēku priekšstatam. Tas, protams, nav nevienam pieņemami un patīkami. Un, uh, protams, ir tāpat laikā Eh, kā jau teicu, šī atpakaļ nosūtīšana ir, ir nu, tas ir tā, ka cilvēki pēc tam nonāk kriminālo grupējumu rokās, nu, tāpēc, ka viņiem nav cita veida, kā gūt ieņēmumus. Eh, nu, tā ir milzīga problēma. Tātad, pap, visas šīs lielās skaistās deklarācijas, ko mēs trīs sakām, tā ir viena lieta, bet mums mm, problēmu risinot ir jā, jādrīkojas uz vietas. Tieši tur uz vietas. Paldies. Thank you very much. Paldies. Tagad mani informēja ka eh, šeit zālē ir ārējā darbības dienesta pārstāve. Ja tā ir, dodu viņai vārdu. Yes, thank you, Mr. Chairman. Um, I would like to thank... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties ārlietu komitejai par sagatavotu ziņojumu projektu un rekomendācijām uh, saistībā ar eh, līgumu noslēgšanu ar Afganistānu. Eiropas Savienība saglabā savas eh, saistības pret šo valsti un turpinās būt uzticams partneris afgāņu ceļā uz mieru un stabilitāti un attīstību, paturot prātā arī to, ka eh, miers un labklājība Afganistānā ir svarīgi visam reģionam Šeit ir jāatsaucas uz Eiropas Savienības stratēģiju Afganistānai. Pirms nedēļas padomu pieņēma arī secinājumus, kurā eh, paudām eh, savu apņemšanos turpināt šo darbu eh, Eiropas Savienības stratēģijas īstenošanā. Sadarbības līgums partnerībai un attīstībai ir pirmais juridiski saistošais ietvars attiecībām ar Afganistānu. Tas ir nākamais solis lai paceltu Eiropas Savienības un Afganistānas attiecības jaunā līmenī un īstenotu e, stratēģiju. Mēs jau esam e, organizējuši dialogu vairākās Eiropas Savienības kompetenci jomās. Priekšsēdētāji kungs, mēs piekrītam vērtējumam, kas ir iekļauts ziņojumā un dažiem viedokļiem, kurus pauda jūsu kolēģi šodien sanāksmē, tik tiešām vēl ir daudz izaicinājumu, bet no ārējā darbības dienas puses un Eiropas Savienības puses kopumā mēs darīsim visu iespējamo, lai veicinātu mieru un stabilitāti valstī, tādam mieru procesam, kur vadībā ir patēja Afganistāna. Bet strādāsim arī pie reģionāla uh, E, tās vienprātības panākšanu par nepieciešamo mieru, kas ir absolūti nepieciešams reģionam. Līdz e, nākamajai ministra līmeņa konferencei Ženēvā ir palikusi nedēļa. Eiropas Savienība plāno piedalīties, un tur mēs apskatīsim, kāds progress ir sasniegts no Afganistānas valdības puses reformu īstenošanā pēc konferences, kas notika pirms diviem gadiem. Uh, Šis pasākums eh, būs ļoti svarīgs mieru sasniegšanai. Un atrodoties Ženēvā, mēs tiksimies ar Afganistānas valdību un starptautiskajiem partneriem miera veicināšanas nolūkā. Paldies! Mēs arī turpmāk informēsim jūs par mūsu veiktajām darbībām un ceram, ka parlaments eh, arī turpmāk būs iesaistīts eh, šajā dialogā. Paldies! Paldies!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 Es vēlētos apliecināt jums, ka es visu jūsu paustos viedokļus un komentārus nodošu referentei, un eh, mēs turpināsim šo sadarbību. Paldies! Mēs arī noslēdzam šo eh, punktu darba kārtībā. Un nākamais mums eh, punkts ir Kirgistāns ārlietu ministra tikšanās un viedokļu apmaiņa ar viņu. Ladies and gentlemen, colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi. Tālāk 28. darba kārtības jautājums viedokļu apmaiņa ar Kirgistānas ārlietu ministru. Ministra kungs. Ārkārtīgi liels prieks strādāt ar jums kopā, būt šai komitejā kopā, un gribu svērt, ka Kirgistāna ir viena no no tām svaigi demokrātiskajām valstīm reģionā, ko pazīstam. Lai gan, protams, tā nav bez saviem trūkumiem. Attiecības starp eh, ES un Kirgistānu arvien padziļinās. Eiropas Savienība gatavo šobrīd visaptvarošu pārskatu par ES stratēģiju Centrālā Azijas valstīs un jau šobrīd apsver jaunu priekšlikumu izstrādi finansējumam un palīdzībai Mm, laikam no 21. līdz 27. gadam, kas, protams, aktuāli arī Kirgistānas gadījumā. Tāpat laikā Eiropas Savienība pastiprina savu sadarbību ar reģionu ar jaunu nolīgumu paudzi, jaunu tipa nolīgumiem, tostarp šāds paredzēts arī ar jūsu valsti. Šī komiteja šobrīd gatavo rekomendāciju padomēji, komisijai un augstajai pārstāvēji par atsevišķiem elementiem, kas būtu iekļaujami šādā nolūgum, nolīgumā un par progresu, ko vēlamies redzēt šais attiecībās, tā lai parlaments varētu ratificēt šo nolīgumu tad, kad tas tiks parakstīts. Ministra kungs, nu un tad tagad došu vārdu jums, lai jūs pastāstat par situāciju savā valstī, lūdzu. Thank you very much, dear chairman. Good morning. Paldies priekšādātā, labrīt visiem! godāti Eiropas parlamenta deputāti, vēlos teikt paldies jums par iespēju uzrunāt šo ārlietu komiteju. Tas notiek eh, pašreiz notiekošo sarunu ietvarā starp Kir Kirgistānu un Eiropas Savienību par pastiprinātu partnerības un sadarbības nolīgumu. Kirgistāna pievērš lielu uzmanību sadarbībai Eiropas Savienībai, jo uzskatām to par ļoti svarīgu partneri Kirgistānas republikai ir tuvas ES vērtības, tās balstās uz plurālismu, demokrātiju, tiesiskumu, cilvēku tiesību ievērošanu un pamatbrīvībām. Mēs augstu vērtējam ES pastāvīgo atbalstu mūsu demokrātisko reformu īstenošanā un esam pārliecinoši, pārliecināti, ka ka rezultāti tiks gūti. Jo vairāk kā 20 gadus Kirgistānas Republikas un Eiropas Savienības sadarbība ir balstījusies uz ilgspējīgiem dialoga mehānismiem. Četras augsta līmeņa vizītes no Kirgistānas Republikas prezidenta puses uz Eiropas Savienību notikušas pēdējo piecu gadu laikā, un tās apliecina mūsu vēlmi attīstīt ciešas un efektīvas sadarbības attiecības ar Eiropas Savienību. Mēs priecājamies atzīmēt, ka Kirgistānas Republikas prezidenta Sorona Baļa Ženbekova apmeklējums ES iestādēs uh, šī gada 11. un 12. aprīlī norisinājās veiksmīgi. Prezidents veica veiksmīgas sarunas ar Tajānī kungu un citiem mēs iestāžu vadītājiem un runāja par virkni svarīgiem jautājumiem divpusējās sadarbības kontekstā. Eiropas Savienības augstās pārstāves vizīte, un te runāja par Frederiku Magarīnī, eh, Kirgistānas republikā notika pagājušā gada novembrī. Un tas, tās laikā tika uzsvērts ES atbalsts demokratiskām reformām mūsu valstī. Godātais priekšādātāji, godātie komitejas deputāti, Kirgistānas republika turpina virzīties uz priekšu kā demokrātiska un uz tiesiskumu balstīta valsts, ko pierādīja arī pārs, cārs, pārskatāmās parlamenta vēlēšanas 2015. gada oktobrī. 11. decembrī 2016. gadā Kirgistānā notika referendums par likuma par Kirgistānas republikas pieņemšanu, un tur bija runa par Kirgistānas konstitūcijas grozījumiem. Tādējādi tika likti pamati pārējai no, no prezidenciāli parlamentāras uz parlamentāru pārvaldības formu šai valstī. 2017. gada oktobrī prezidents prezidenta vēlēšanas Kirgistānā parādīja, ka iespējama mierīga varas pāreja no viena prezidenta uz cita rokās. Mēs darījām visu, lai panāktu to, ka prezidenta vēlēšanas būtu pārskatāmas, un šie rezultāti tika atzinīgi vērtēti gan valstī, gan arī starptautiskajā sabiedrībā. Vēlos atzīmēt, ka pavisam nesen esam pieņēmuši Nacionālās attīstības stratēģiju, uh, Kirgistānas republikai laikam no 2018. līdz 2040. gadam, kurā definējam strateģiskās vadlīnijas attīstībai mūsu valstī ilgtermiņa periodā. Stratēģijā tiek mm, atspoguļota mūsu valsts, nākotne, mūsu valsts nākotnes tēls, pamatprincipi un veidi, kā panākt attīstības mērķus visās jomās - politiskajā, sociālajā un ekonomikas jomā. Turklāt tiek definētas arī bidēja termiņa prioritātes, lai varētu šo strateģisko vīziju īstenot. Godātais priekšādātāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti pēdējo 22 gadu laikā um, Partnerības un sadarbības nolīgums ar Kirgistānu un Eiropas Savienību ir spēlējis ļoti nozīmīgu lomu spēcinot mūsu divpusējās sadarbības līmeni. Tika pieņemts apusējās tirdzniecības preferenču kopums. Kirgistāns republika pievienojās PTO, izveidojot politiska dialoga mehānismu apusēju interešu jomās. Tika attīstītas, attie attīstītas attiecības ārējās drošības, iekšlietu un tiesiskuma jomā, izglītības un kultūras jomā. Kirgistāna augstu vērtē Eiropas Savienības apņēmību turpināt dialogu un sadarboties. Yeah kopš tiek, tika pieņemts attiecīgais mandāts un uzsāktas sarunas par jaunu pastiprināto partnerības un sadarbības nolīgumu starp Kirgistānu un Eiropas Savienību. Mēs vēlamies teikt paldies arī par ES delegācijas centieniem, kas bija vērsti uz savstarpējas pieņemumu risinājumu rašanu un savlaicīgu un veiksmīgu sarunu pabeigšanu. Vēlos atzīmēt, ka Kirgistānas republikas prezidenta Sorunbaja Ženbekova vizītes laikā Briselē šī gada aprīlī tika panākta vienošanās turpināt aktīvo darbu no abu pošu puses, strādājot pie jauna pastiprināts partnerības un sadarbības nolīguma izstrādes. Nepieciešamība attīstīt jaunu nolīgumu radās saistībā ar pašreizējo situāciju pasaulē, mainīgo ārpolitiku un ekonomikas tendencēm, kā arī tāpēc, ka jāizteno jaunie panti pašreizējā partnerības partnerības un sadarbības nolīgumā starp Kirgistānu Republiku un Eiropas Savienību, kas tika pieņemts 95. gada 9. februārī, un ja, uzsākt jaunu līmeni ES Kirgistānas sadarbībā. Mēs noturējām pirmo sarunu raundu pagājušā gada decembrī, 19. decembrī Briselē, un eh, līdz šim Kirgistānas Republikas un ES delegācijas pabeigušas piecus sarunu raundus. Kopš 2018. gada novembra līdz 2018. gada novembrī trīs tematiskās sarunu darba grupas ir aktīvi strādājuši un panākuši rezultātus. Pirmā tematiskā sarunu grupa saucas politiskais dialogs un reformas. Šī, šajā, šīs darba grupas ietvaros delegācijas veiksmīgi strādāja un vienojās par vairāk par de, kā 90% no teksta, kas saistīta ar tās šīs grup, darba grupas kompetence. Tāpat laikā ir vairāki noteikumi, kuros, kuru gadījumā attiecīgās kompetentās valsts struktūras ieņēma principiālu nostāju, un tas attiecās uz noteikumiem, kas saistīti, piemēram, starptautisko kriminālu tiesu, Hāgas konferenci par pri, starptautiskajā privātiesībām, jautājumi par atpakaļ uzņemšanu, kā, kā arī dzen jautājumi, kas saistīti ar saistošo lēmumu ietekmi, ko pieņem padomu un sadarbības komiteja. Attiecībā uz starptautisko kriminālu tiesu Kirgistānas republika ir parakstījis Romas statūtus. Uh, Um, ICC statūtus 98. gada 8. decembrī, bet nav ratificējis šos statūtus un nav pieņēmusi saistības, kas iekļauts šajā dokumentā. Šai kontekstā līdz ar to Romas statūtu saistības neatiec uz Kirgistānu. Grūtības ar ratificēšanu bija saistīts ar to, ka šis, šis starptautiskais dokuments ir starptautisks līgums un, un tur nav iespējams nekādas atkāpes. Un tas nozīmē, ka pilnībā jāpieņem visas normatīvās, visi normatīvie priekšstati, ko ko šis dokuments paredz, un atsevišķi nosacījumi šai kontaktie dokumentā ir pretrunā Kirgistānas konstitūcijai. Līdz ar to pastāv nepieciešamība veikt pamatīgu kompetento varas iestāžu analīzi, lai samazinātu iespējamo kolīziju ar nacionāliem tiesību aktiem, kas attiec uz Hāgas privātiesību, starptautisko privātiesību konferenci Kirgistānas republika nelīdzdarbojas Hāgas konferencē, un šobrīd Kirgistānas eksperti strādā pie savas nostājas finalizēšanas likumdošanas šajā jautājumā. Runājot par atpakaļ uzņemšanu, šobrīd norisinās process, veicam iekšēja rakstura konsultācijas kompetentajās valsts struktūrās par šo jautājumu. Savukārt Trešā saruna, tematiskā saruna grupa runāja par sektorālo sadarbību. Tur puses vienojās, arī vienošās apmēram par 8-90% no kopējā teksta, kas ietilps to kompetencē, un viens no pretrunīgākajiem punktiem ir konverģence, ir harmonizācija nacionālajā tiesību aktu sistēmā, pielāgojot tos ES tiesību aktiem. Eiropas Savienībā šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs un tiek uzskatīts par vienu no pamata, pamata akmeņiem tālākā sadarbībai starp abām pusēm. Turklāt sadaļas patērētāju aizsardzība, atsevišķas daļas, kur tiek runāts par patērētāju informācijas koordinēšanu, arī atsevišķi panti sadaļā par reģionālo attīstību, pārobežu un reģionālo sadarbību un komunikācijām vēl nav apstiprināti. Otrā tematiskā sarunu grupa - tirzniecība un ar tirzniecību saistītie jautājumi. Skar virkni jautājumu, kas vēl nav nu, pakļauti koordinēšanai, jo atsevišķas valsts iestādes ieņemšu visai principiāli nostāju no Kirgistānas puses. Šādas e, sadaļas joprojām vēl nav nu, izstrādāts intelektuālais īpašums, valsts iepirkums, preču tirzniecība, aizsardzības mehānismi, tehniskas tirzniecības barjeras, strīdus risinājumu mehānismi, pakalpojumu un investīcijas, un šajās jomās ir vajadzīgs tālāks darbs un diskusijas. Kirgistāna ir eh, atbildīgi pildījusi visas saistības saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem. Gribu atgādināt, ka Kirgistāna ir uzņēmusies saistības, piemēram, līdzdarbojoties dažādās starptautiskās un reģionālās organizācijās, It īpaši tas attiec uz Eirāzijas ekonomikas savienību. Šobrīd pastāv zināmi pretruna riski starp pašreizējās mm, nolīguma projekta tekstu un eso, esošajām pastāvošajām Kirgistānas saistībām ekonomika, eh, Eirāzijas ekonomikas savienības ietvaros īpašas eh, tādas pamatu pretrunas at, joprojām ir šādos jautājumos. Pirmām kārtām atgūtās preces, tas ir tirzniecības sadaļā, eh, eksporta nodevas arī šajā pašā sadaļā un geogrāfiskās indikācijas, jeb norādes, kas attiec uz intelektuālā īpašuma sadaļu. Godātais priekšādātāji, godātie komitejas deputāti. Uh, Mūs interesē tālāk uh, parlamentārās sadarbības attīstīšana ar Eiropas Savienību. Mēs atzinīgi vērtējam aktīvo sadarbību ar Eiropas parlamenta delegāciju attiecībām Centrālāziju un Mongoliju, ko vada Iveta Grigulas kundze. Parlamentārās sadarbības ietvaros starp Kirgistānu un Eiropas Savienību esam raduši lielisku iespēju attīstīt divpusējās attiecības, kā arī dzen apmainīties ar paraugu praksi un uh, to labāko pieredzi Eiropas parlamentārisma kontekstā. Es turklāt gribu atzīmēt, ka starp parlamentu sadarbības struktūras ietvaros ar Eiropas iestādēm Kirgistāna lielu uzmanību pievērsusi iespēju attīstīt kontaktus arī ar Eiropas padomi un Eiropas padomas parlamentāro asamblēju saņēm, mēs saņēmām pats demokratijas partnera statusu 2014. gadā, un tas bija ļoti svarīgs notikums Kirgistānas parlamentārās demokrātijas attīstības vēsturē. Mūs ārkārtīgi interesē iespēja turpināt, izma, iespēja turpināt tā, šo tā statusu e, un dalīties pieredze Eiropas parlamentu un pats gan mūsu institucionālā, gan likumdošanas darbā. Kirgistāna ir vienīgā valsts centrālā Āzijā, kurā ir šāda parlamentārā sistēma un kas veiksmīgi šobrīd iziet cauri dažādām demokrātiskām pārmaiņām. Mēs uzskatām, ka mūsu centieni ir pelnījuši atbalstu no Eiropas parlamenta puses un no Eiropas Savienības kā tādas. Mēs augstu vērtējam mēs grantus un tehnisko palīdzību, ko tā piedāvā Kirgistānai. Šajā kontekstā uzskatām, ka veiksmīga ES daudzgadu indikatīvā plāna īstenošana Kirgistānai laikā no 14 līdz 2020. gadam ir ļoti svarīga. Tas attiec arī uz ES indi reģionālo indikatīvo programmu Centrālā Azijā šim pašam laika periodam. Budžeta atbalsta programmas svarīgākajos sektoros, kā piemēram tiesiskums, izglītība, integrēta lauku attīstība, spēlē ļoti svarīgu lomu Kirgistānai. Būtiski rezultāti gūti tieši izglītības un vēlēšanu sistēmas reformu jomā. Ir svarīgi turpināt atbalstīt šīs reformas, piemēram, vēlēšanu sistēmā, ņemot vērā, ka paredzamas parlamenta vēlēšanas Kirgistānā. Turklāt reformas nepieciešams arī tiesu sistēmā un kārtību sargājošo aģentūru jomā. Mēs turpinam strādāt kopā Eiropas Savienību pie papildus projektu īstenošanas, kas ļautu nodrošināt dzeramo ūdeni lauku reģioniem. Šī projekta nosaukums ir Tazasū. Tas ir īpaši svarīgs projekts, ja ņemot vērā paziņojumu, ar ko nāca klajā Kirgistānas prezidents Žēn Bekava kungs. Uh, 2018. gadā, pasludinot šo gadu par reģionālās attīstības gadu Kirgistānā, ņemot vērā, kāda ir nosacījuma daudzgad ingitīvajai programmai 2020. gadā un ka tiks izstrādāta jauna, izstrādāts jauns pastiprināts partnerības un sadarbības nolīgums ar Eiropas Savienību. Plānojam uzsākt kopīgi ar Eiropas Savienību attīstīt daudzgadu indikatīvo programmu laika periodam no 2021. līdz 2027. gadam. To darīs, sāksim darīt nākamgad. Prioritātes jāidentificē ņemot vērā īstenošanas progresu attiecībā uz iepriekšējo šo programmu un turklāt saskaņā ar Nacionālās attīstības stratēģiju Kirgistānai laika periodam no 2018. līdz 2040. gadam. Esam izveidojuši koordinācijas padomu Kirgistānas ES sadarbībai un es esmu priekšsādātājs šai te koordinēšanas padomē. Mēs darbu veicam pie ES programmu īstenošanas un uzraudzības. Tas attiec uz visiem šiem projektiem Kirgistānā priekšādātāji. Kirgistānas republika atzinīgi vērtēja jaunas ES stratēģijas Centrālā Azijai izstrādi, kas tiks pieņemta nākamā, nākamajā gadā. Ar prieku atzīmējam, ka pēdējos gados arvien uzlabojies pastāvīgais un konstruktīvais dialogs starp valstīm mūsu reģionā un Eiropas Savienību par tādām svarīgām jomām, kas atzīmētas stratēģijā, piemēram, drošība, tiesiskums, izglītība, vidas aizsardzība un ūdens resursu uh, joma. Kirgistāna atbalsta Eiropas Savienības centrālā Azijas reģionālās sadarbības platformas rīt 23. novembrī uh, Eiropas Savienības un Centrālā Azijas ārlietu ministru tik, tiksies, eh, un šo tikšanos vadīs Mogherīnī kundze. Kirgistāna aktīvi darbojas arī augsta līmeņa politikas un drošības dialogā, kas norisinās starp Eiropas Savienību un Centrālā Azijas un Afganistānas eh, valsti. Pēdējais šāds dialogs notika šī gada 9. jūlijā Ašhabadā. Izmantojot šo iespēju, vēlos turklāt teikt lielu paldies eh, Eiropas Savienībai par atbalstu, ko tā deva risinot urānu problēmu Centrālā Azijā. Šis īpašais augsta līmeņa notikums attiecībā uz urāna ieguvi un eh, šīs darbības sekām Centrālā Azijā tika organizēts šī gada 27. septembrī Ņujorkā. Tas notika ANO ģenerālās asamblējas paspārnē ar Eiropas Savienības atbalstu. Turklāt 8. novembrī šogad starptautiskajā donoru konferencē par attiecīgo tēmu um, lielu lomu spēlē Eiropas Savienība. To organizē ES un EBRD Londonā. Šis konferences laikā piesaistījām papildus finanšu resursus, vides um, projektu īstenošanai Centrālā Azijā šai jomā. Un uh, šo, progle, šo mm, kontu, jeb šo mm, fondu izveidoja EBRD, lai palīdzētu Centrālā Azijā risināt urāna ieguvas problēmas. Mm, Kirgistāna ierosināja pieņemt jaunu ANO ģenerālās asamblējas rezolūciju par starptautiskās sabiedrības lomu eh, radiācijas draudu novēršanā Centrālā Azijā, kas būtu pamats tālākai kopīgai rīcībai, lai šo jautājumu reģionā risinātu. Godātais Edvard Kukan godātie ārlietu komitejas deputāti, godātais Prēdas kungs. Vēlos teikt jums visiem paldies par iespēju, ko piedāvājāt man uzr un ļāvāt man uzrunāt Eiropas parlamentu šodien un ja runāt par to, ka veiksmīgi jānoslēdz saruna process ar Eiropas Savienību, un tas ir viena no svarīgākajām prioritātēm Kirgistāns ārlietu politikā. Mēs ceram, ka ar Eiropas parlamenta deputātu atbalstu un tālāk sadarbības, eh, tiks īstenot tālāk sadarbības ar Kirgistānu un Eiropas Savienību. Mr. Minister, thank you very much. Paldies! Paldies par jūsu ļoti plašo skatījumu. Jūs patiesībā pieskarāties visiem svarīgākajiem jautājumiem un um, procesiem, kas skar jūsu valsti. Un uh, mēs esam gatavi, ka turpmāka sadarbība ar Eiropas Savienību būs uh, veiksmīga un auglīga. Tagad dodu vārdu referentam Kristianam Danpredam. Paldies! Paldies, prieksēdētāji kungs! Godātais uh, ārlietu ministra kungs, jā, vai ir pieejams tulkojums, jā? Ja? jautā runātājs. Labi. Godātais ministra kungs, vispirms eh, es vēlētos jūs sveikt mūsu komitejas sēdē. Es eh, apsveicu jūsu iniciatīvu, ka esat ieradies eh, ārlietu komitejas sēdē runāt par šiem jautājumiem un arī piedalīties viedokļu apmaiņā par mūsu attiecībām. Uh, Ļoti aktuāls brīdis, jo mēs izskatīsim parlamenta rekomendācijas par Kirgistānas Republikas un Eiropas Savienības attiecībām vispārēji. Tas ir tātad ziņojums, kura referents es esmu, un to jau teica prieksēdētājs. Uh, Kā jau jūs ziniet, godātais Edarbēkova kungs, Eiropas Savienības un Vidusāzijas republiku attiecības ieiet jaunā etapā. Es eh, vēlētos varbūt īsumā at, eh, atsaukt atmiņā, ka 15. gada decembrī tika parakstīts jauns sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Kazahstānu. 18. gada jūlijā tika pieņemta tas jaunas direktīvas, kurā piedalījās arī augstā pārstāve. Un eh, šajos noteikumos tika runāts par uh, jaunām partnerattiecībām un asociācijas nolīgumu ar Uz Uzbekistānu, un arī šis partnerības nolīgums ar Turkmenistānu šobrīd tiek izskatīts. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība ir gatava pārskatīt un veidot no jauna vai vismaz ielikt jaunā gultnē attiecības ar Vidusāzijas republikām, jo mēs ejam jaunā ģeopolitiskā etapā. Un 19. gadā komisija sagatavoja sagatavos jaunu stratēģiju Vidusāzijai. Ar to vēlējos ieskicēt, ka no Eiropas Savienības puses ir ļoti liela griba un vēlme veidot jaunas raudzes attiecības ar Vidusāziju. Un Kirgistāna ir viena no prioritējamām valstīm, ar kuru veidosim šīs attiecības. Es esmu referents par šo protokolu un tāpēc vēlējos uzsvērt, ka mūsuprāt ir svarīgi noslēgt tādu vienošanos, kas būtu pietiekama ambicioza. Ko ar to saprotu? Protams, mēs esam ieinteresēti, lai abu līgumslēdzēju pušu ekonomiskās attiecības un ekonomiskā izaugsme būtu pietiekami veiksmīga, tātad es runāju par uh, tirgu un par tirzniecību. Uh, Mēs šajā līgumā vēlamies runāt par godīgu konkurenci un vēlamies Kirgīzijā redzēt eh, caurskatāmas eh, institūcijas. Arī sadarbība tādu jautājumu risināšanā kā terorisms, organizētā noziedzība, migrācija un klimata izmaiņas. Vēl bez tam mēs vēlamies stiprināt demokrātiskos centienus šajā valstī un cilvēktiesību ievērošanu. Kirgistāna ir viena no jaunākajām demokrātijām un var tikt uzskatīt par vienu no nedaudzajām demokrātijām šajā valstī Vidusāzijas reģionā. Protams, ne viss ir rožaini. Jūsu valstī ir grūtības eh, tehniski, finansiāli, un esam gatavi jums palīdzēt risināt šos izaicinājumus. Esam gatavi būt jūsu pusē, palīdzot daudzās nozarēs, tajā skaitā arī demokrātiskajā nozarē, palīdzot sakārtot valsts institūcijas, un jūs jau savos ievadvārdos teicāt, ka arī Kirgistāna ir gatava to darīt. Eiropas parlaments vēlas uzsvērt to, cik svarīgi šādās sarunās ir iztirzēta jautājums, kas ir saistīti ar tiesību sargājošajām institūcijām, ar tiesu sistēmas caurskatāmību, ar juridisko procesu caurskatāmību un, protams, ļoti svarīgs eh, jautājums eh, - vārda brīvība. Vēl vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir stiprināt reģionālo sadarbību. Es uzskatu, ka ir būtiski svarīgi darīt visu, kas mūsu spēkos, lai atvieglotu E, Kirgistānas attiecību, lai tās paliktu vieglākas un nebūtu tik e, politiski saspringtas starp Kirgistānu un pārējām reģionu valstīm. Ir daudz jautājumu, kas būtu jārisina, un es uzskatu, ka Vidusāzijas reģionā valstu sadarbībai ir jābūt labākai. Paldies! Un vēlētos dzirdēt e, jūs tuvāk iztirzājam šo reģionālās kooperācijas, reģionālās sadarbības vektoru. Jūs varbūt varētu tiešām mazliet parunāt par šiem jautājumiem. Varbūt, ka ir kāda notikuma attīstība jūsu un Uzbekistānas republikas attiecībās. Thank you very much, Mr. Pred. Paldies, Predes kungs. Tagad dod vārdu Radoškungam. Paldies, prieksēdētāji kungs. Alda grupas vārdā es eh, vēlos pateikt, ka mūsu politiskais spēks atbalsta šo nolīgumu, jo tas eh, atbilst Eiropas Savienības stratēģijai Vidusāzijas reģionā. Eiropas Savienības prāta reģionam vajadzētu būt eh, spēcīgākam. Un eh, mēs vēlamies šādu sadarbības nolīgumus redzam noslēgt arī ar citām Vidusāzijas eh, republikām. Un ticam, ka šajā sadarbības nolīgumā ierakstīt minētie aspekti veicinās eh, starp parlamentāro komiteju un pa parlamentāro asambleju ciešāku sadarbību. Pēc eh, Uzbekistānā piedzīvotajām reformām es ceru, ka sadarbības starp reģionu valstīm kļūs labāka. To pieminēja arī eh, Predes kungs. Vēlētos uzsvērt arī minoritāšu tiesību ievērošanu Kirgistānā, jo kā Kirgistānā tā Uzbekistānā ir apkārtējo valstu uh, iedzīvotāju minoritātes, kas noteikti pieprasa labāku sadarbību starp valstīm. Vidusāzija ir ģeopolitiski ļoti svarīgs un nozīmīgs reģions. Tas atrodas starp Krieviju un Ķīnu, un šobrīd reģionā notiek būtiskas pārs, pārmaiņas. Protams, ka ik viena valsts savas intereses stāda pirmajā vietā, uh, kamēr Eiropa mēģina vairāk uzmanību pievērst vispārīgākām vērtībām, globālāka rakstura vērtībām. Paldies, saka prieksēdētājs. Es eh, neredzu, ka kāds vēl vēlēt, vēlētos izteikties. Godātais ministra kungs, vai jūs vēlētos varbūt atbildēt uz Predes kunga uzdoto jautājumu? <clears throat> Уважаемый господин председатель. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Es vispirms vēlētos pateikties Predes kungam par to, ka viņš ļoti lielu uzmanību ir pievērsis tieši šiem, tieši šiem sarunām par jaunā sadarbības nolīgumu slēgšanu. Un vēlētos vēlreiz uzsvērt to, ka mēs arī ļoti lielu uh, uzmanību pievēršam šim sadarbības nolīgumam, jo uzskatām, ka tālākām, ciešākām un savstarpēji izdevīgām attiecībām ar Eiropas Savienību šis nolīgums ir īpaši būtisks. Un sadarbības nolīgums, kurš šobrīd tiek vēl pieslīpēts no abām sarunvedējas pusēm, esam pārliecināts, ka tas abām sarunvedēja pusēm ļaus stiprināt mūsu divpusējās attiecības. Tie jautājumi, kuri tiek izskatīti šīs sadarbības nolīguma ietvaros, es īpaši tiem pievēršu savu uzmanību. Mēs esam atvērti dialogam, mēs esam konstruktīvi gatavi izskatīt un diskutēt visus jautājumus, ar kuru, par kuriem ir gatava diskutēt Eiropas Savienība šā nolīguma ietvaros. Un esam gatavi uzsvērt to, ka tieši sarunu ceļā un konstruktīvu kompromisu ceļā mums izdosies panākt vienošanās arī par tiem punktiem, par kuriem šobrīd eh, sarunu ietvaros vēl vienošanās nav pagā, panākta. Vēlētos pateikties Predeskungam, vēlētos pateikties Eiropas Savienībai par konstruktīvo skatījumu uz šiem jautājumiem. Tagad eh, par Horvātijas deputāta komentāru. Kirgistāna ir lepna par to, ka mēs esam valsts, kurā dzīvo daudzas nācijas, kurā sadzīvo daudzas reliģijas un daudzas tautības. Kirgistānā dzīvo pāri par 80 tautību pārstāvju, un mēs esam lepni par šo daudzveidību un ikvienas etniskās kopienas intereses atrunā Kirgistānas konstitūcija. Par eh, valodu jautājumu runājot, ir mazākumtautības skolas 60 valodās, kas tiešām atbilst vietējo lingvistisko kopienu interesēm, kā arī reliģiskajām interesēm. Un Kirgistānas konstitūcijā ir ierakstītas divas valodas kā oficiālās, tā tad eh, valsts valoda ir Kirgīzu valoda, bet savstarpējā saskarsmē var izmantot arī Krievu valodu. Paldies par jūsu novēlējumiem un labu vēlējumiem manai valstī! godātais ministra kungs, arī jums paldies, ka esat eh, ieradies mūsu komitejas sēdē. Paldies, ka mums bija iespēja uzklausīt jūsu jūsu ievadvārdus, kuri bija pietiekami izsmeļoši un kuros atspoguļojās daudz kas. Un es esmu pārliecināts, ka mūsu nākotnes attiecības starp Kirgistānu un Eiropas Savienību būs savstarpēji izdevīgi, izdevīgas, ka tās daudz dos kā jūsu valstī, tā arī Eiropas Savienībai. Paldies jums un lai jums viss izdodas nākotnē. Paldies! Thank you. Ladies and gentlemen, es... Dāmas un kungi, kā jūs būsiet pamanījuši, tad eh, šajās diskusijās mēs jau pievērsāmies nākamajiem diviem jautājumiem, tāpēc 6. decembrī mēs balsosim AFED komitejā par šiem diviem atzinumiem un janvārī plenārsēdē tiks pieņemta rezolūcija. Tagad pārējām pie nākamo darba kārtības punktu izskatīšanas. Tā ir uzklausīšana, publiska uzklausīšana par Eiropas Savienības un Krievijas politiskajām attiecībām. Neskatoties uz tiem izaicinājumiem, kādi ir un saspringtās attiecības, kādas ir starp Eiropas Savienību un Krieviju, mums dialogs ir jāturpina jāturpina balstoties uz mūsu principiem. Tāpēc šī publiskā uzklausīšana balstās uz Kalnietes sagatavoto afeta ziņojumu, un es ceru, ka šajā publiskajā uzklausīšanā parādīsies jaunas šķautnes mūsu turpmāko attiecību veidošanā. Tagad vēlētos eh, mūsu vidū veikt ekspertus, kas ir postsovietisma eksperti, Marija Razī, kas ir eh, viena no ekspertēm un Šefčika kungs, kas ir Vācijas Eiropas lietu centra eksperts. Tā tad eh, mēs šodien runāsim par to, kā izskatīsies vai varētu izskatīsies mūsu nākotnes attiecības ar Krieviju. Vispirms Mendras kundze. Un pēc ievadvārdiem būs iespēja uzdot jautājumus. Tātad vispirms vārds jums. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, ar lielu prieku atkal uzstājos eh, AFET komiteja Eiropas parlamentā. Man parlaments eh, ar savu darbību šķiet īpaši tuvs, jo jūs esat tā Eiropas Savienības institūcija, kas vienmēr ir bijusi konsekventa savā viedoklī attiecībā uz Krieviju, to, kādu politiku Eiropas Savienībai vajadzētu veidot eh, Krievijas aspektā. Krievija ir mūsu kaimiņš, Un šodien 14. gadā bija sava veida pavērsiena punkts Ukrainas aspektā. Un šobrīd ir skaidrs, ka mēs nevaram veidot attiecības ar Krieviju, nepieminot Ukrainu. Un uh, Tas pats attiecas arī uz Eiropas Savienības īstenoto politiku un sarunām tādās valstīs kā Ukraina, Grūzija, Moldova, nerunājot par Krieviju. Man šodien tika lūgts runāt par 16. gadā iedibinātajiem pieciem principiem, par kuriem vienojās 28 dalību valstu ārlietu ministri, kā arī tiem piekrita ārējās darbības dienests. Tā tad eh, man tika lūgts paraudzīties, ko tad darīt turpmākajos gados, 19., 20. un 21. iespējams. Mēģināšu pēc iespējas lakoniskāk iziet tam visam cauri. Un es esmu pārliecināta, ka manis sagatavotie punkti tiks izsūtīti jums arī elektroniski. Manuprāt, vissvarīgākais ir saprast, ka mums izaicinājumi ir milzīgi, bet patiesībā Ukrainas un Krievijas iedzīvotājiem grūtības ir vēl lielākas. Mēs, Eiropas Savienība, esam labāk aprīkoti gan izprast, šo spriedzi un izaicinājumus, gan arī tos mēģināt risināt. Un tāpēc eh, mums eh, ir jāizskaidro šis viedoklis Eiropas Savienības valdībām, ka Eiropa ir gatava risināt šos risinājumus. Tagad par šiem pieciem principiem. Are... Tātad 16. gadā tika iedibināti pirmie trīs principi, kur ir saistīti ar konfrontāciju pret Krieviju. Mēs pieprasam, lai Minskas līgums tiktu īstenots pilnībā. Otrs - ciešākas saiknes ar bijušajām padomu republikām, Un trešais - stāties pretim Krievijas kiberuzbrukumiem, energodraudiem un tā tālāk. Manuprāt, šie trīs pirmie principi tiek veiksmīgi risināti, proti visas 28 dalību valstis ir viensprātis, kā tos vajadzētu risināt, neskatoties uz to, kādā krāsā ir dalību valstu galvaspilsētu valdības. Uh, Tātad šie trīs pirmie principi tiek risināti mūsuprāt veiksmīgi. Tomēr problēma ir saistīta ar to, ka šie trīs principi neveido politikas pamatnostādnes. Tātad tie ir tikai principi. Tagad eh, atlikušie divi principi. Neskatoties uz sprāj, spriedzi, kāda valda es un Krievijas attiecībās e, mums kopīgi ir jārisina globāli izaicinājumi, tādi kā klimata izmaiņas un cīņa pret terorismu. Un patiesībā šī spriedze ir bijusi jau kopš 80. gadiem. Tā tad politiski un zināmā mērā arī ekonomiski interese ir. Tomēr mums nav tāda ilgā, ilglaicīga skatījuma. Mēs neesam pieņēmuši ilglaicīgu stratēģiju, kurā tiktu ņemti vērā īslaicīgi un vidustermiņa aspekti. Un eh, ceru, ka visiem kopā strādājot, eh, gala ziņojums par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām būs konstruktīvs un ņems vērā to, kas varbūt nav līdz šim izdevies tik labi. Mums ir jāpārskata tie rīki, kurus izmantojam mērķu sasniegšanā un kā veidojam dažādu attiecību šķautņu politikas. Un eh, šeit varbūt eh, dažādas reformas ir jāskatās kontekstā. Uh, Proti, kopš tika pieņemta šie pieci pamatprincipi, ir pagājuši divi, trīs gadi. Tātad, kas ir noticis kopš 16. gada? Situācija Krimā pasliktinās, Donbasā ir katastrofa, tā ir bezlikuma valsts, vardarbība un slepkavības notiek katru mēnesi. Uh, nelikumīgas vēlēšanas, beztiesīgums. Un man ir ļoti žēl, un tomēr arī no mūsu valstīm deputāti ir devušies uz Doņetsku, lai piedalītos kā vēlētāji novērotāji nelikumīgās vēlēšanās. Vai tas ir pietiekami nos nosodīts? Nezinu. Kijeva šobrīd piedzīvo ļoti lielas grūtības, kas noteikti ir veidojušās eh, Ukrainas īstenotās politikas dēļ, kā īslaicīgā tā vidus termiņā. Situācija Donbasā ir ārkārtīgi smaga un Minskas nolīgumā uh, mēs mēģinām risināt šo situāciju. Tātad, jā, it kā pret Krieviju tiek īstenotas sankcijas, bet ar to nepietiek. Piemēram, Hārmsas kundze nesen vietoja, viesojās Ukrainā, pati tur esmu viesojusies, un es domāju, ka mums ir jāpiedāvā jauni politiski risinājumi, kas ļautu vismaz atvieglot dzīvi okupēto teritoriju iedzīvotājiem. Otrs eh, pagrieziena punkts bija karš Sīrijā. Vēl 15. gadā bija tādi, kur uzskatīja, ka Krievija varētu spēlēt pozitīvu lomu Sīrijas karā vai kara beigšanā. Varbūt nu negluži noslēgt karu, bet eh, kaut kādā veidā palīdzēt šā konflikta risināšanā. Tagad ir skaidrs, ko Krievija Sīrijā ir paveikusi, un patiesībā mums ir jānolem, ko darīsim mēs paši. Vai mēs balstīsimies uz tādu kara spēku kā Krievija, kas ir izrādījies pilnīgi nejēdzīgs, nepiedāvājot nekādus risinājumus, vai Eiropas Savienība vienkārši pievērs acis un skatīsies caur pirkstiem, kas notiek Sīrijā, tad, jā, mēs piedzīvosim bēgļu plūsmu vēl lielāku nekā līdz šim, un valsts pilnīgi izies no orbītas. Tas bija otrais, trešais - migrācijas vilnis. 2016. gadā vilnis bija milzīgs, 17. gadā jau nedaudz atplūdi, un arī šeit Krievija nekādā ziņā nav palīdzējusi migrācijas plūsmas sakārtošanā. Krievija patiesībā izmanto šo migrācijas plūsmu dezinformācijai. Un pēkšņi Krievija spēlē lomu, lai tīri sāsinātu jau tā ksenofobisko sentimentu un ksenofobisko pārliecību, kas valda lielā daļā Eiropas Savienības dalību valstu. Ceturtais. Krievijas valdošā elite šī e, valdošā elite arvien vairāk kļūst kā tāda neaizsniedzama pilskalna galā, kas neieklausās savos iedzīvotājos, kuri cieš ekonomiskās e, lejupslīdes rezultātā. Un e, protesti, kuru Krievijā kļūst arvien vairāk, tajos elite neieklausās. Un Mums ir jāpalīdz Krievijas pilsoniskajai sabiedrībai, mums ir jāpārskata metodas, kādā veidā mēs strādājam ar Krieviju. Mums ir jāsaprot, ka e, Krievijā ir ne tikai pilsoniskā sabiedrība, ir nevalstiskās organizācijas. Krievija ir tāds lielāks kopums. Krievija ir sabiedrība, jo mēs pret Ukrainu izturamies tieši tāpat. Mēs nerunājam tikai un vienīgi par pilsonisko sabiedrību Ukrainā, mēs par Ukrainu runājam kā par kopumu. Jo pirmais jautājums, kas ir jāsakārto, kad valsts nostājas uz demokrātijas ceļa, ir šī ceļa demokrātija paraudzīsimies ciešāk, kas tad notiek Krievijā, ne tikai tas, kas notiek Sanktpēterburgā un Maskavā. Krievijā ir lieliski eksperti, žurnālisti. Krievija mostas. Šis darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Ieklausīsimies šo cilvēku teiktajā, un es ceru, ka tie mums arī var palīdzēt eh, sagatavot mūsu rekomendācijas. Vēl viens pagrieziena punkts ir e, Krievijai apkārt notiekošais. Armija, tas, ka Ukraina nepadodas, Ukrainā patiesībā ekonomiskā izaugsme ir pietiekami pieklājīga, Gruzija. Līdz ar to Eiropas austrumu partnerības valstīs notiekošais skaidri parāda, ka Maskavas ietekme šajos reģionos samazinās un jaunajām valdībām austrumu kaimiņu attiecību valstīs Maskava vairs nešķiet tik interesanta kā varbūt iepriekšējiem valdītājiem. Līdz ar to šobrīd var droši apgalvot, ka jau parādās skeptiska attieksme, skeptiski vārdi. Jā, tas varbūt nav īpaši daudz, bet eh, tas ir sākums, un redzēsim, kas notiks nākotnē. Un agrāk tika runāts par to, ka Maskava ir ļoti svarīga šīm valstīm, bet eh, šobrīd šķiet eh, naratīvs mainās. Es eh, pirmdien dodos uz Maskavu un esmu gatava runāt ar ikvienu, kurš būs gatavs ar mani tikties. Un ja man kāds prasīs par šiem jautājumiem, tad atbildēšu sekojoši. Pirmo reizi kopš 14. gada Putina valdība ir skaidri pateikusi, ka tā nevēlas diskutēt par šiem jautājumiem. Un uh, drošības jautājumi, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībā, drošības jautājumi, bet ne no militārā rakursa raugoties, arī no iedzīvotāju drošības, ikdienas drošības viedokļa raugoties, mēs par to runāsim. Otrs. ilgu gadu pētījumu rezultātā. Es esmu skatījusi uz to, kas Krievijā notiek jau vairākus gadu desmitus. Un šie mani pētījumi un analīze rāda, ka lai arī tas, ko neatkarīgi no tā, ko mēs darām, Krievija pati sev iešaus kājā, jo problēma jau nav Eiropas Savienībā, problēma ir Krievijā un visā tajā, ko tā dara. Eiropas elite kļūst ar vien dīva, es atvainojos, Krievijas elite kļūst ar vien dīvaināk, tā ar vien vairāk attālinās no iedzīvotājiem, un tas jau viņiem pašiem nāks pa ļaunu. Noslēgumā es vēlējos pateikt, ka mums būtu jābūt mazliet kritiskākiem. Un mums ir jāuzsit pašiem sev uz pleca. Mēs esam panākuši daudz, un eh, tomēr es vēlētos, lai būtu varbūt vairāk diskusiju iespējas arī Eiropas Savienības izpildvaras līmenī diskusijas par to, kā mēs tālāk strādāsim ar Krieviju. Nezinu, kā to panākt, un tomēr esmu pārliecināta, ka jaunas idejas, radošums šādās attiecībās, tas nostrādās. Piemēram, Eiropas Savienībā ir viena institūcija, un tā ir Eiropas cilvēktiesība tiesa. Un Eiropas cilvēktiesība tiesas teiktajā iedzīvotāji, Krievijas vienkārši iedzīvotāji ieklausās. Līdz ar to nav tā, ka tikai Krievijas propagandas mašinērijā cilvēki klausās. Nē, arī Navaļnī lieta, kas tika izskatīta šajā tiesā, cilvēkiem ir zināma. Un to mēs nedrīkstam aizmirst. Tas progresīvajiem Krievijas spēkiem ir būtisks atskaites punkts. Krievi vēlas dzīvot laimīgā, sakārtotā valstī, un Protams, ka ik viens vēlas dzīvot drošā valstī, kurā nebūtu jābaidās par iemešanu cietumā tikai tāpēc, ka tu esi pateicis nepareizu vārdu. Un esmu pārliecināta, ka pēc šīm diskusijām šeit, AFET komitejā, mums būs vairākas idejas un jaunas idejas par to, ko darīt tālāk man ir jāatvainojās, jo man ir jāskrien atpakaļ uz vilcienu, jo man ir jāpasniedz viena stunda, pulkstens pus trijos. Paldies, šī ir publiskā uzklausīšana. Pirmais, kurš jautāja, e, kurš prasīja tiesības uzdot jautājumu Petras Austrēvičus. Paldies, paldies par šo privilēģiju. Es piekrītu kā principi, kas ir izstrādāti pēc eh, Krievijas kara pret Ukrainu, ir gana labi principi. Es pat teiktu, ka tā ir tāda rietuma vakcinācija pret Krievijas ietekmi un um, efektu, ko tas atstāja. Mums ir jāpaliek pie šiem principiem, bet es nepiekrītu ka rietum pusē nav neviens, kas to apšauba. Salvīni kungs ir viens no šādiem aktīviem apšaubītēm, viņš ir pie varas. Pārstāvot lielu Eiropas valsti. Tāpēc varbūt nebūsim tik optimistiski. Ir mēģinājumi apšaubīt un iespējams pat pārskatīt šo kursu. Jūsu sacītais, ka Krievijas ietekme uz kaimiņu valstīm kaut kā mazinās, es atļaušos apšaubīt šo apgalvojumu. Varbūt uz tuvākajām kaimiņu valstīm tur nav pozitīva ietekme. Krievijai maz ko piedāvāt kaimiņiem, bet tieši spiediens be, vai tāda intervences pasākuma gan. <coughs> es teikšu, neaizvērsi savas acis uz to. Kas ir interesanti, Krievija ir e, izveidojusi e, tādu ciešu darbību tālākām valstīm, piemēram, Rietuma Eiropu. Viņi labi izmanto skaldi un valdi principu. Krievijai nav vajadzīga vienota Eiropa. Viņi nerunā par Eiropas projektu kā par miera projektu, drošības un ekonomiskās attīstības projektu. Viņi vienkārši sašķeļ mūs, pārējot pie attiecībām tādā individuālā nāciju valstu eh, līmenī. Neaizmirsīsim slaveno projektu Nord Stream 2, kur ir pārkāpts apvienotās vai vienotās drīzāk Eiropas eh, princips, un tas darbojas. Vienīgais, kas varbūt ierobežo Krievijas darbību, ir eh, nafts un gāzes cenas. Tur ir tieši saistības starp eh, tēriņiem militārajā jomā un budžeta apmēru. Jā, protams, par klimatu pārmaiņām ir jādomā un jāiegulda ja vairāk eh, atjaunojumos energoresursos, lai mazinātu arī mūsu atkarību no Krievijas veiktām piegādēm. Mans jautājums vairāk ir saistīts ar kaut ko, ko Krievija ir eh, vēl vairāk attīstījusi, vēl jūtamāk padarījusi. Es runāju par dezinformāciju un viltus ziņām un ietekmi, ko tas atstāja uz mums. Kas jūsuprāt būtu darām šajā jomā? Esot Maskavā, jūs neprasīs, jums neviens neprasīs, vai Krievija ir iesaistīta vai nē, tur visi nolaiks to. Vai, vai kaut kas no viltus ziņām nāk no Krievijas, kas te, tām viltu ziņām, kas tiek izplatīts Eiropā. Protams, ka visi nolieks Surkaukungs un citi. Um, um, kratīsies vaļā no šāda dialoga. Tas varētu teikt, būs dialogs mums pašiem, bet tā tas nav. Tātad, ko jūs varat sacīt par dezinformāciju un viltus ziņām? Kāds ir jūsu vērtējums? Kā Eiropas reakcija un eh, mūsu rīcība ir vērtējami? Paldies! Paldies! Skatos uz Sandru Kalnieti, referents kundze, lūdzu. Uh, Edvard, thank you. Um... Edvard, paldies. Es esmu sagatavojusi noslēdzošu piezīmes beigām, bet ko es varu jau šobrīd sacīt eh, daudziem kolēģiem, kas tiešām labi pārzina šo tematu un ir labi eksperti. Nu, un daži no viņiem ir persona non grata Krievijā citiem vēl turpinās eh, tiešie kontakti. Es rūpīgi uh, uzklausīju jūs, Mendes kundze, un klausīšos arī citus, un beigās izteikšu savus eh, piezīmes noslēgumā. Paldies, Jurek kungs! Merci beaucoup. Euh, je vais parler en polonais. Donc... Paldies, es runāšu poliski. Lūdzu, uzlieciet austiņas. Merci beaucoup. Uh... Rosja zagraża przede wszystkim swoim sąsiadom i przede wszystkim stanowi zagrożenie regionom. Krievija pirmkārt apdraud savus kaimiņus un ir reģionāls drauds. Tātad Krievija ir drauds arī reģionālā līmenī. Mēs zinām, kāda ir Krievijas valsts doktrīna kas eh, saskaņā ar pu prezidenta Putina sacīto PSRS sabrukumu uzskata par lielāko gadsimtu traģēdiju un valsts cenšas eh, panākt lielāku ietekmi vai vismaz padarīt tuvāko eh, kaimiņu valstu pieeja neitrālu. Mēs uz šiem jautājumiem diezgan virspusē rēģējam. Piemēram, tad, kad viesojas Grūzijas viesi, mēs runājam par okupētajām Grūzijas teritorijām, bet tad, kad šādu viesu nav, mēs par to nerunājam. Par Krimu, piemēram. Efektīvākais risinājums būtu atjaunot strateģisko līdzsvaru. Jebkāda drošības situācijas pasliktināšanās vai jebkāda aktīva agresija pret kaimiņu valstīm, vai tā vajadzētu mazināt Krievijas drošību. Uh, bet mēs neko tādu neesam darījuši. Gruzija vai Ukraina nav tuvāk rietumiem nekā tas bija pirms vairākiem gadiem. Neskaroties uz Mīnskas vienošanos, situācija Ukrainas austrumos un Krimā pasliktinās. Tā vietā, lai mēs eh, iesaistītos, mēs uh, Eh, meklējam konfliktus, eh, sakot, ka Krievija cīnās Asada pusē, Sīrijā. Kas tad ir otrā pusē tai cīņā? Kāds fundamentālistu organizācijas saistībā ar Islām valsti, nu tā ir traģēdija. Krievija nebūtu iesaistījusies karā, ja tas karš, karš nebūtu nevajadzīgi pagarināts nu jau velkas daudzus gadus. Vēl sliktāk ir tas, ka, ja mēs klausamies Krievijas argumentos par iekšējiem politiskiem konfliktiem, runājam par eh, nacionālistu un populistu stiprināšanu. Mums ir jāpārstāj izslēgt miljoniem eiropiešu jo agrāk mēs eh, to izdarīsim, jo agrāk būsim spējīgi stingri nostāties pret. Mums pirmajam uzdevumam būtu jābūt īstai drošībai, nevis eh, cīņai ar kaut kādām deklarācijām, bet Baltijas valstu drošības stiprināšana, īsta iesaistīšanās tajā, kas notiek Ukrainā, nopietni uztver Gruzijas situāciju Mēs bieži runājam par šo briesmīgo autoritāro režīmu, bet tāpat laikā Beļģijas premjers eh, saka, ka valsts ir nopietns partneris. Un, acīm redzot, šeit Makjavēlī principi ir jāīsteno, jāmeklē um, miers caur tirzniecību, kā jūs sacījāt Maskavas biznesa skolā. Nevajadzētu meklēt uh, ienaidniekus savās valstīs, bet jāatbrīvo ir iedzīvotāji no Krievijas ietekmes, um, jāciena vienam uh, savstarpēji viens otru. Vēl divi runātāji paredzēti. Es atgādinu, ka profesors Kunzei ir jādodas prom. Viņai vēl jāpasniedz lekcijas šo pēcpusdienu Parīzē, tāpēc lūdzu uzdodiet jautājumus un atturieties no pārāk gariem paziņojumiem tad, kad viņa varēs eh, atbildēt uz jautājumiem, eh, viņa dosies projām, bet Šefčikungs vēl paliks, un mēs varēsim izmantot viņu klātbūtni. Hadžgeorgiju kungs. Good morning, everybody. And... Labrīt visiem. Paldies eh, par jūsu sniegto informāciju. Man ir jautājums, kas varbūt sākotnē izklausās reliģisks, bet īstenībā ir ļoti politisks. Es runāju par strīdu starp Stambulas patriarhu, Konstantinopols patriarhu un patriarhu Krievijā saistībā ar arhibīskapu Ukrainā. Jūs noteikti esat eh, lietas kursā eh, par šo situāciju. Krievija cenšas atjaunot attiecības ar um, Sīrijas un citu tuvo austrumu um, reliģiskajiem līderiem. Nu, vai jūs varētu izteikties par šo jautājumu? Paldies, Andrejs Kovačevs. Paldies, izteikšos ļoti īsi. 2016. gadā mums bija viena rezolūcija par strateģisko komunikāciju aizsargājot Eiropas Savienību no trešām valstīm, it īpaši Krievijas. Vakar mēs šeit komitejā apspriedām divus gadus vēlāk, kāda ir situācija, ko vēl varam darīt. Un tagad redzam, ka aizvien vairāk politiskās partijas atbalsta mūs un ka tie ir lieli draudi katrai no Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tas, ko Pēters Austrēvičus jau jautājums, ko mēs varam darīt vairāk, lai cīnītos ar šo propagandu. Un otrs jautājums - kā mēs varam atbalstīt pilsonisko sabiedrību Krievijā, kā darīt to efektīvāk? Daudzi no mums tiek eh, Krievijas propagandas materiālos pasniegti kā rusofobi. Tas absolūti tā nav. Mums, mēs mīlam eh, Krievijas kultūru, Čaikovski, Rostropoviču un tā tālāk. Un tas it kā nesot saistīts ar pašreizo politisko elitu Krievijā, bet situācija tāda, ka šī, šo eliti vilina rietumu dzīve, viņu ģimenes locekļi dzīvo šeit, bet vienlaicīgi viņi īsteno šo propagandu, atbalstot nacionālistisku, populistisku kustību arī Eiropā, tātad kā atbalstīt pilsonisko sabiedrību un demokrātiju Krievijā, kuru mēs mīlam. Paldies, un pēdējais, Jakonsārī kundze. Paldies, un pavisam īsi kā pēdējā jautāšu. Medras kundze, jūs sacījāt, ka mums Eiropas Savienībā vajadzētu būt paškritiskākiem, kādas kļūdas esam uh, pieļāvuši, lai šī savstarpējā vainošana starp eh, um, Krieviju un Eiropas Savienību neturpinātos, un mēs zinām, ka šī ir situācija, kur abas puses zaudē. Vai jūs varat pastāstīt, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc mums jābūt paškritiskākiem? Paldies, profesors Kundze, lūdzu. Uh, vārds jums uz tik ilgu laiku, cik jums liekas nepieciešams. Jā, šeit jums būs vēl viens runātājs, es ceru, viņš palīdzēs atbildēt man uz dažiem jautājumiem, kas tik uzdot. Pirmais runātājs - Austrēvičus kungs. Man acīm redzot, jāsaka jums paldies tā varētu būt kā otra daļa manai prezentācijai, eh, kam man nepietika laika. Es vēlējos eh, saglabāt īsu šo prezentāciju. Jā, viss, ko jūs sacījāt, tā tas arī ir. Tur, kur varbūt mums ir nelielas domstarpības un atšķirīgi viedokļi, ir par savstarpēju korelāciju. Jā, fakti tādi ir, jūsu aprakstītie simptomi, simptomi tādi arī ir. Uh, Jautājums ir, kā mēs interpretējam, kā mēs analizējam korelāciju starp, piemēram, nezinu, Eiropas Savienības atbalstu Ukrainam un Salvīnī kungu Itālijā. Vai migrāciju un informāciju par migrācijas plūsmām. Un Salvīnī un Činkvestēle uzvaru Itālijā. Tāpat laikā ļoti atšķirīga valdība Spānijā. Jums, Eiropas parlamenta deputātiem, šie ir būtiskākie problēma jautājumi. Kā mēs varam apvienot ambiciozu Eiropas Savienības politiku ar pamatotu, konsekventu un atbalstošu politiku mājās. Jo ir absolūti skaidrs, ka galvenās vēlēšanas ir jāuzvar lielajam vairākumam ar proeiropeiskām partijām. Tas ir tas, par ko mēs visi domājam šodien. Mums ir jāuzlabo sabiedriskās attiecības, komunikācija gan Eiropas Savienībai kopumā, gan katrā no dalību valstīm un jācenšas paskaidrot, ka nē, pasaulē nav saslimusi ar jaunu infekcijas slimību, kas izplatās visur. Tāda jauna sērga un sasiet kopā Trumpu, Salvīnī un atvainojos poļu draugiem līdz pat uh, valdībai Polijā vai Ungārijā. Es nedomāju, ka tā ir laba ideja skatīties uz šīm lietām šādā veidā. Līdzīgi simptomi ir novērojami vairākās valstīs, kas bieži vien ir saistīts ar problēmām viņu pašu sabiedrībā, viņu pašu ekonomikā, vai runa ir par Grieķiju, Poliju vai kādu citu. Un tur, kur es nepiekrītu jūsu zemtekstam, ka Krievijas valdība un Krievijas armija ir stipra, viņi vienmēr būs stipri un viņi vēlas iekarot. Nē, es neesmu redzējusi nekādus faktus, kas to apliecinātu. Es viņus neredzu kā iekarotājus. Viņi Donbasā nav iekarotāji. Viņi tur ir iestrēguši. Viņi nav iekarotāji Sīrijā. Tur mums vajadzētu domāt vairāk. Protams, ka es nedodos uz Maskavu, lai meklētu faktus. Ne jau tur es faktus atradīšu. Es tur dodos noskaidrot informāciju no maniem gudrajiem kolēģiem un draugiem. Un es pat dodos tur un lasīšu runu par Eiropu un Eiropas politiku, jo viņi saka man, ka pat mēs, intelektuāļi, E, lasot anglisko plašsaziņas līdzekļu saturu par zemu novērtējumu Eiropu. Mēs domājam, ka jūs esat vāji, jo mums katru dienu stāsta ne tikai mūsu oficiālajā mēdī, bet arī jūsu mēdī, ka jūs esat vāji. Jums nav nākotnes. Tas, uz ko mums vajadzētu koncentrēties, ir kā uzlabot informāciju Mums ir jācīnas arī turpmāk pret dezinformāciju. Mēs jau esam e, pareizajā virzienā ejoši. <coughs> Mums jādara vairāk, bet mums arī jāveido savs stāstījums. Jāspēj arī parādīt labās ziņas. Tur ir daudz tādu ziņu Eiropā. Salīdzinot ar Eiropu, jau ar jebkuru citu uh, pasaules reģionu, tad eh, var būt laimīgi, eh, varam būt laimīgi, ka dzīvojam Eiropā. Jautājums par Poliju, eh, to es atstāšu Bartam. Vēlējos tikai uzsvērt to, ka es biju laimīga dalīt prieku ar poļiem par viņu valsts simtgadi. Bet, kā jūs zinat, visas valstis, kas ieguva savu suverenitāti Eiropā, vai tas būtu pirms simts gadiem vai tikai pirms trīsdesmit gadiem, viņi ļoti labi zina, ka kļūstot nacionālistiski un domājot, ka suverenitāte ir tikai nacionāla, viņi nav gatavi dalīties suverenitātei, dalīties aizsardzībā. Es nedomāju, ka dzīve viņu sabiedrībām būs tik gaiša. Un tas man aizved līdz nākamajai atbildēji. Jūs sacījāt, mums jākoncentrējas uz īstu drošību. Ko tas nozīmē? Īsta drošība ir personu drošība. Un vajadzīga ir e, īsta iestāde, kas var aizsargāt cilvēkus individuāli. Es teiktu, ka īsta drošība ir Eiropas Savienības drošība, Eiropas Savienības dalību valstu, e, iestāžu un resursu drošība. Bet tad ir tiešām jādomā pa, arī par kaimiņu drošību, jo tā tas darbojas tagad. Robežas vairs nefunkcionē, kā tas ir bijis tradicionāli. Ja mēs neaizstāvēsim uh, ukraiņus, gruzīnus, uh, tunisiešus, tad nevaram runāt par uh, pilsoņu drošību kādā no dalību valstīm. Varbūt arī jānāk klajā ar jaunām idejām par to, kā paskaidrot mūsu sabiedrībām, valdībām, ko nozīmē īsta drošība, tādu plašāku koncepciju drošībai patriarhu strīdu, es domāju, es arī atstāšu Bartam. Un droši vien arī pēdējo jautājumu par to, ko darīt labāk pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanai. Es vēlos uzsvērt, šeit nav jārunā par eh, pilsonisko sabiedrību kā tādu, bet eh, institūcijām, demokrātiskajām institūcijām, labāku politiku, Jā, to var darīt daudz dažādos veidos. Un esmu pārliecināta, ka e, jūsu ziņojumā, deputāts kundze, es to visu atradīšu un esmu gatava arī palīdzēt. Jā, mani bieži dēvē par rusofobu. Bet es jau 40 gadus ceļoju šai e, valstī un e, vienkārši mīlu to. Un mani iebildumi ir pret elitēm, kas valda Krievijā šobrīd. Un tas ir kaut kas cits. Pa, par pēdējo komentāru, kur abas eh, puses zaudē, es to absolūtā neredzu. Es domāju, ka Maskava īstenībā ir pārsteigta par mūsu spēcīgo reakciju 2014. gadā un mūsu solidaritāti. Jā, kādā brīdī mēs nonāksim līdz uh, Eh, zaudēšanai nu, abās pusēs, bet nē, mēs to neesam pieļauši, mēs neesam šāda situācija. Komentāri no zāles bez mikrofona. Nē, nē, es to atstāšu Bartam, lai viņš pārliecina jūs, ka jā, vai ir šādi draudi par uh, situācija, kur abas puses zaudē. Es domāju, ka tad ar, argumenti ir vēl svarīgāk. Paldies priekšsarētāji. Paldies deputātiem. Madam Professor, thank you very much indeed for coming, sharing. Profesors Kunze, liels paldies! Paldies, ka bijāt šeit ar mums, ka padalījāties savos viedokļos. Un, nu, lai jums veicas! Nu, tad turpinām. Izmantosim to, ka pie mums ir Šefčika kungs un uzdosim viņam jautājumu, jo domāju, ka ir tik daudz jautājumu vēl, kas netika apskatīti, un lūk, mums ir iespēja to visu vēl izdarīt. Vēlos tomēr, lai jūs pievēršaties tad tiem svarīgākiem vēstījumiem, ņemot vairāk laiks ir ierobežots. Nu, un vēlos, lai jūs atstājat arī vēl pietiekam daudz uh, laika. Nu, Šefči kungs, lai vēl kolēģi var uzdot jums jautājumu. Paldies, godātie deputāti! Tā ir milzīga privileģija un gods, ka var būt šeit un gribu teikt jums paldies par iespēju te uzstāties. Kā jau priekšādētājs teica, esmu konsultāts Eiropas uh, stratēģijas centram uh, European House Think Tank uh, šai domnīcā. Un tie, ko šo, tie uzskat, ko šobrīd paudīšu, pārsvarā būs tomēr manēja ne, un nav oficiāli komisijas uh, viedokļi. Uh, Savās piezīmēs pievērsīšos šiem vidējā termiņa izaicinājumiem, ko Krievija nozī, rada Eiropai un kāda veida stratēģija Eiropas Savienībai vajadzētu īstenot. Nu, pirmām kārtām tāds solis atpakaļ. E, Paraudzīsimies uz ES Krievijas attiecībām tādā plašākā ģeopolitiskā kontekstā. Paradigmātiskās e, šīs dienas pasaules nu, nekārtības pamatā ir vien pieaugošā spēku sacensība. Uh, atkal ir atgriezies šī sacensības starp autokrātiju un demokrātiju. Tas līdz ar to maina 21. gadsimta ģeostrateģisko ainavu. Nu, pēc šī 25 gadiem, kad likās, ka ir lielāka vienotība varu starp, atcerēsimies, kā kopš 89. gada attiecības starp Eiropu, ASV, Ķīnu un Krieviju lielākoties bija ne tik vien mierīgas un sadarbīgas, bet vienlaikus arī vērstas lietu no, riet, no rietumvadītāja puses tādu tālāku politisku un ekonomisku konverģenci laika gaitā. It īpaši Krievija tika skat, skatīta kā tāda augoša demokrātija un kā potenciāla potenciāls kandidāts um, nu, šai gadsimta mijā nāt, līdzdalībai NATO. Nu, protams, ka bija arī būtiski izņēmumi šai visos šais gaišajos gados, nu, piemēram, šī nevienprātība par NATO intervenciju Kosovā vai, piemēram, Krievijas invāziju Gruzijā 2008. gadā. Bet kopumā šī konverģences sajūta pastāvēja Un Krievija lielākoties piekrita tam, ka NATO paplašinājās un um, bija šis NATO Krievijas dibināšanas akts, akts Krievija iestājās Eiropas padomē, G7 tika paplašināts uz G8, Krievija iestājās PTO, ASV Krievijas jaunais strateģiskais ieroču samazināšanas līgums tika noslēgts, tāpat arī līgums par piegādes eh, maršrutiem Afganistānā, tāpat arī ANO drošības padomas autorizācija uz Lībiju. Nu, tad neskatoties visu arī šīm pastāvošajām viedokļu atšķirībām, 2014. gads bija tas pagrieziena punkts. Ehm, Situācija ar Krievijas nelegālo Krimas aneksā, aneksiju un destabilizāciju austrumu Ukrainā radīja tādu starptautiskās kārtības lūzumu, un pēc tam tas viss turpinājās Sīrijā 2015. gadā. Krievija atbalstīja Asad režīmu ar militāro aprīkojumu un tā tālāk, kas savukārt bija tiešā opozīcijā Eiropas un ASV mērķiem atjaunot stabilitāti e, šajā reģionā. Krievijas iejaukšanās ASV un Eiropas vēlēšanās 16. un 17. gadā joprojām tālāk ilustrē šo pieaugušo spriedzi kopš otrā pasaules kara. Uh, Nu, tagad vidējā termiņā turpmākos divos piecus gadus viens no tālākiem Eiropas problēma jautājumiem būs tieši saistīts tieši ar Krieviju. Krie, šī nesaprašanās ar Krieviju par, piemēram, Lielbritānijas šiem šo saindēšanas gadījumu būs svarīgs. Un lai arī šie drošības izaicinājumi vēsturiski nāk no tādiem no pieaugušām varam, šobrīd tā ir Krievijas stagnācija, kas līdzīgi kā tāda supernovas zvaigzne destabilizē Eiropas pamatus un liberālo kārtību. Krie Krievija, neskatoties uz to, ka tā ir milzīgi geogrāfiski un neskatoties pašas tālu, faktiski pašos pamatos uh, Eh, ir nu, palikusi tādā status quo, neattīstoties pēdējos 25 gadus. Tās iedzīvotāji, nu, kas unikāli attīstī, attīstītāji valstī, faktiski skaita ziņā ir samazinājušies, un eh, IKP ir augstāks nekā tas bija augstāk ar beigās. Tās te ir ļoti daži tuvie sabiedrotie. Un eh, arī šī Eiropas ekono, Eirāzijas ekonomikas savienība ir nu, tāda salīdzinoši ļoti nosacīta struktūra. Līdz ar to Krievija drīzāk nav vairs tāda lielvara, bet gan gan reģionāla vara ar lokalizētu ietekmi. Tāpat laikā Krievija turpina rīkoties, it kā tā būtu lielvara. Un, e, attiecīgi, atsevišķos, e, atsevišķās valstīs tā tiek arī uztverta. Tā pieauga izdevumi, piemēram, par 10% no 11. gada militārajā jomā, un šobrīd tas veido apmēram 4,3% no Krievijas IKP. Tā tas bija pagājušajā gadā, salīdzinot ar 3,1% ASV, 1,9% Ķīnā un 1,5% vidēji Eiropas Savienībā. Bet šis pieaugums militārajos izdevumos lielākoties nebūs ilgspējīgs, un Krievijai nāksies atkal atgriezties pie iepriekšējiem 3-4% vēsturiskā vidējā rādītāja. Viens no svarīgākajiem veiksmes faktoriem eh, eh, stratēģijā pret Krievi ir bijušas sankcijas. Un ja mēs, piemēram, raugāmies uz sankciju ietekmi pēdējos četros gados, tad redzam, ka transatlantiskās sankcijas pret Krieviju, piemēram, eh, no Kanādas, Japānas un tā tālāk, ir radījušas izdevumus 1 līdz 1,5% no Krievijas IKP ik gadus, kas nozīmē vairāk par 100 miljardiem eiro kopš 2014. gada. Nu, šīs sankcijas šķiet dod rezultātus un līdz ar to samazina arī Krievijas militāros izdevumus. Ekonomiskais spiediens pret Krieviju ir pieaudzis, samazinot tās IKP 15. un 16. gadā un spiežot to samazināt aizsardzības izdevumus drastiski par 20% 2017. gadā. Tais, Pretstatā 2000, no 2000 līdz 2014. gadam Krievijas militāri izdevumi gandrīz trīskāršojās, un igadējas izaugsmas rādītājs bija 8%, lai arī Kremlis nav mainījis savu agresīvo nostāju. Eh, tas pamatmērķis ir, eh, nav, nav spē, un Mēs nesam spējuši Krieviju pielikt punktu Ukrainas konfliktam. Šī pitona stratēģija, vēl, kur vēlamies tā kā nospiest Krieviju, pilnīgi noteikti ir redzama Krievijas budžetā, kas tiek tēlēts aizsardzībai 11% 2014. gadā un 14 līdz 15% 16. un 17. gadā. Tālāk Krievijas loma pasaulē tā nerad ir destabilizējoša. Ukrainā Maskava mēģināja radīt hāsu un nos, tā teikt, nokniept demokrātiju vēl pumpurā, sagrābjot kri, Krimu eh, burtiski nu, ar ieročiem rokā un eh, radot vairāk kā desmit tūkstošu upuru. Krievijas sapnis par Um, Novorosiju, kā tas tika populizēts 14. un 15. gadā, nozīmē, ka Ukraina var tālāk tik apdraudīt, bet Krievijai neizdevās sasniegt šos mērķus. Ukrainas valdība joprojām ir pie varas un pilsoniskā sabiedrība ir parādījusi vienkārši izcilu pretoties spēju un apņēmību pēdējos četrus gadus. Kremlis, Kremļa pamat problēma, respektīvi spēja um, izdzīvot pa, blakus demokrātiskajai Ukrīvai, faktiski ir, um, nu, uh, neie, padarīt par neiespējamu. Kijam neapdraud Masko vairāk kā Viļņu, Tallinu vai Rīga. Um, Krievijas intervence Sīrijā pēc viņu pašu uzskatiem ir bijusi veiksmīga pretstatā starptautiskajiem uzskatiem. Um, Tas tāpat laikā destabilizējas Eiropu, un tā visa rezultātā mm, Sīrijas bēgļi, nu, viņiem vien ir ieplūduši Eiropā, bēgot no asadu brutalitātes. Tuvākajā paredzējumā nākotnē Krievija visdrīzāk turpinās eh, darboties kā Eiropas politiku, tā teikt, jaucēju un tāds traucējošais elements. 2000... Eh, Krievija nevēlējās, piemēram, ka es un NATO iesaistās eh, Gruzijā un Ukrainā. Uh, Mm, nesenā droš, nacionālas drošības stratēģija, kas tika publicēta 15. gada decembrī, skaidri un gaiši aizliedz NATO izvēršanos, sakot, ka tas radīs draudus eh, Krievijas nacionālajai drošībai. Mm, Tur tika runāts par tradicionālām Krievijas reliģijām, morāles vērtībām, kas pretstatītas ārējai, ārējai ideoloģiju un vērtību izvēršanai. Un nu no dienu Krievijas lēmumu lēmēji šobrīd uzskata Eiropas Savienību un NATO par mm, vienas rietumu monētas divām pusēm, un ilgtermiņā viņas drīzāk varētu, gribētu šīs abas institūcijas padarīt par darboties nespējiem. Tāpat lēkā Krievijas ierobežotā ekonomiskā bāze 2% no globālā IKP, kas ir mazāk par Dienvidu Koreju salīdzinājumā salīdzinot ar Austrāliju, un e, ļoti švakā ekonomikas e, izaugsme ir, e, nu, zināmā mērā ierobežojas tā spēja piesaistīt jaunus līdzjutējus savam modelim tās apjomīgā, apjomīgais militārais instruments joprojām ļauj tāpat laikā Krievijai spēlēt mm, lomu destabilizējot liberālo kārtību, bet ņemot vērā, cik maz tā ir materiālo resursu, tā nevar tāpat laikā šo kārtību pilnībā apgāst. Krievija tāpat laikā turpinās oportuniski darboties dažādos strateģiskos elementos, vienalga vai tas būtu Lībija, Jemena, Afganistāna vai kur citur, lai censtos destabilizēt Eiropu, rietums un liberālo kārtību. Prezidenta Putina eh, atrašanās pie varas arī pēc 2018. 2018. gada marta vēlēšanām liecina, ka Kremļa politika turpinās būt tieši tāda pati vidējā termiņā, un līdz ar to vajadzēs samēr, samērīgi rēģēt arī no Eiropas puses. Nu, noslēgumā pāris piezīmes domas par Eiropas Savienības stratēģiju līdz šim. Mm. Eiropas reakcijas spēks vienmēr ir balstījies uz iekšēju vienprātību Eiropas Savienībā un eh, sabiedrošanos ar līdzīgi domājušiem partneriem ārpus tās. ES Krievijas stratēģija ir pamatojas uz pieciem principiem. Uh, un e, tos varētu apkopot kā tādu striktuma un iesaistīšanās apkopojumu. Pašreizējā stratēģiju varētu savilkt kopā kā vēlmi konfrontēties ar Krieviju tajos bišos, ka tas nepieciešams sadarboties, ka tas ir iespējams. Uh, Tātad konfrontācija un sadarbība. Šāda pieeja joprojām ir eh, vērtīga. Sastais vadošais principls ir tāds, ka nepieciešams pēc iespējas politiski koordinēt darbību ar G7, piemēram, ASV, Kanādu un Japānu. Šis princips vienmēr fonā jau ir pastāvējis, bet nedrīkstam aizmirst, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams, lai jebkura stratēģija pret Krieviju būtu veiksmība. Krievijas centieni sašķelt Eiropu un transatlantisko sabiedrību lielākoties ir izgāzušies. Tā vietā tas ir panācis pretējo efektu, un mēs esam, tā teikt, saliedējuši noslēguši savas rindas rietumos, bet transatlantiskā un Eiropas vienotība nenotika automātiski, un to nevar uztvert par pašsaprotam. Tā joprojām jāturpina koordinēt. Vidējā termiņā Eiropas attiecības ar Krieviju visdrīzāk paliks uh, ierobežots attiecībā uz tādiem nelieliem kopēju interešu punktiem, kā piemēram cīņa pret terorismu, klimata pārmaiņas un kodolieroču neizplatīšana. E, beigu beigās e, Krievijas ārpolitikas mērķi ir vēlme saglabāt Putina režīmu, pasargāt to no iekšējas opozīcijas un kļūt par iespējamu lielvaru. Krievijas reālās nacionālās intereses eh, nu, diez vai novedīs pie tādas būtiskas izmaiņas pašreizējā agresīvajā attieksmē, kamēr vien pie varas Kremlī paliks pašreizējais autoritārais režīms, bet šis ilgtermiņa mērķi ir jāmēģina sasniegt uh, tik un tā, jo Eiropas drošība nākotnes gadsimtos bez Krievijas nav iespējama. Kopumā Eiropas Savienībai jāturpina būt apņēmīgai un strateģiski uzstājīgai šajos centienos tās lēmu pieņemšanas process, lēns, apņēmības pilns, uz vienotību pamatots, uz notiekumu, tas ir tas atslēgvārds šai flotai un piedāvā konkurētspējas priekšrocību. Mm, Kā tāda liela flota Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir vajadzīgs laiks, lai noteiktu zināmu uh, virzību, bet tad, kad tās to ieņem, tad tās pie tā arī pieturas uz, uz tik ilgu laiku, cik tas vajadzīgs un lai cik grūti tas arī nebūtu. Paldies, esmu gatavs atbildēt uz jautājumu. Paldies! Un tagad eh, došu vārdu deputātiem. Kolēģi, lūdzu. Seems we are exhausted šķiet, ka visiem viss ir skaidrs. Sandra, lūdzu, vārds, vārds jums. Paldies, paldies, Edvarda. Es zinu, ka visi mani kolēģi ir ļoti zinoši Krievijas jautājumos un saprot Krievijas īstenoto politiku. Ir tādi, kuri ir to piedzīvojuši, ir tādi, kur uz visu skatījušies no malas, un tas arī ir šā ziņojuma pamatā, tas ir pamat struktūra akmens. Un tomēr uzskatu, ka sagatavot šādu ziņojumu par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām ir pietiekami grūti. Jo patreizējā situācijā mūsu attiecības faktiski var uzskatīt par politisku konfliktu. Es nevēlējos izmantot vārdu karš. Man nepatīk vārds karš. Man nepatīk šis vārds, un es eh, <coughs> neuzskatu, ka politiķiem ir jāatbild par valdību īstenoto, īst, valdību īstenoto eh, politiku. Un tomēr tas, ka NATO valsts aizsardzības ministrs ir apgalvojis, ka šobrīd Eiropas Savienība ar Krieviju ir kiberkara attiecībās. Un e, Nīderlandes ārlietu ministra teikto varbūt mēs varam uzskatīt kā hiperbolu, un tomēr tas varbūt iezīmē Eiropas Savienības un Krievijas patreizējās attiecības. Tas ir konflikts, tā ir sadursme, Šis e, ministrs pieminēja Krievijas slepeno dienestu kiberuzbrukumu ķīmisko ieroču uzraudzības iestādē Hāgā. Un tad Krievijas vēstnieks um, arī tika iztaujāts par Somijā GPS sistēmas signālu um, traucējumu manevros, NATO manevros Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas robežās. Tas varbūt vienkārši iezīmē tos procesus, kas notiek abās pusēs konflikts ir un kā militāri, tā arī nemilitāri spēki šobrīd tiek mobilizēti, lai panāktu politiskus mērķus, un tas ir bīstami. Šobrīd Krievijas izmantotie instrumenti mums šķiet nepieņemami, bet tie ir tieši tādi paši kā citu autoritāru režīmu izmantotie instrumenti. Uh, Tātad eh, cīņa par demokrātiju un pret autoritāriem režīmiem atkal ir atgriezusies uz pasaules, pasaules eh, formāta, eh, kā tas bija augstā kara laikos. Un es uzskatu, ka mums ir jābūt pietiekami noturīgiem un tomēr jāsaprot, ka mums ir jārīkojas proaktīvi lai izvairītos no turpmākas agresijas un in intervences. Un varbūt viens no būtiskākajiem politiskajiem izaicinājumiem ir tāds, ka nav vienota skatījuma, kā šādā mūsdienu konfliktā rīkoties, jo kibertelpa neparādās starptautiskos nolīgumos, neparādās kā tāda, un mēs nezinām, ko ar to darīt. Krievijas un Eiropas Savienības konfrontācijas otrs aspekts ir tāds, ka kaut arī um, Krievija izmanto savus uh, aģentus, lai nogalinātu uh, savus pilsoņus un arī Eiropas Savienības pilsoņus uh, uz Eiropas Savienības zemes. Šis karš to skaidri parāda, ka uh, karš nenotiek starp armijām, bet gan starp slepenajiem dienestiem un prezidentu administrācijām. Šādā kontekstā gan troļi, gan hakeri, gan politiskām aprindām augstu stāvoši oligarhis, runu rakstītāji tiek izmantoti daudz lielākā mērā nekā iepriekš, un šobrīd jau šie spēki ir aizstājuši artilērijas uzbrukumus un tanku armijas. Krievi izmanto jaunu konfliktu stratēģiju, kur ir tāda daudzšķautņaina. Mēs to varam nosaukt par matrioškas principu. Un tādējādi mums ir jāraugās, ko mēs eh, darīsim tuvākajā nākotnē, un to ieskicēja jau Nendres kundze un Šefčika kungi savos ievadvārdos. Vienlaicīgi šis eh, drauds, ka reāls starp armiju kars, karš var izraisīties, arī ir mums jāņem vērā, jo viens no Krievijas vadošajiem eh, bruņoto konfliktu ekspertiem uzskata, ka reāls karš kļūst ar vien saredzamāks, un Eiropas Savienībā ir jābūt kā, drošīgu, kā drošuma balstam šāda kara novēršanā. Tomēr paradoxāli ir tas, ka šī ideja par Eiropas armijas izveidi tiek dažādi uztverta Maskavā un Vašingtonā. Eiropas Savienības armijas izveidošana Vašingtonā tiek uzskatīts par NATO spēka mazināšanu. Krievijā ideja par Eiropas armiju tiek apsveikta. Un tagad tomēr vēlētos atgriezties pie konkrētām Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Viens no Eiropas galvenajiem principiem, kas tiek īstenoti attiecībā pret Krieviju un tika pieņemts 16. gadā, ir tā saucamā izvēles sadarbība. Mēs izvēlamies sadarboties ar Krieviju tādās nozarēs, kas ir koptīgu interešu labākā Krievijai tā Eiropai. Un tomēr šīs vārds sadarbība, es to izvairos nelietot savā atzinumā, savā ziņojumā, un izvairos arī no vārda dialogs, jo šie abi vārdi paredz, ka abas puses ir ieinteresētas sadarbībā. Es izvēlos tādus vārdus kā komunikācija un konsultācijas. 16. gadā pieņemtā ideja par izvēles sadarbības nozarēm nozīmē to, ka mēs no nozars sadarbības formas uz citu, izvērtēsim situāciju, kāda ir Krievijā. Mums ir jāskatās, kāda ir ārēja apstākļi, un tagad burtiski pāris idejas par to, ko mēs varētu darīt. Tie ir Eiropas Savienības un Krievijas ārlietu politikas <coughs> eksperti, kuri ir nākuši klajā ar šīm idejām. Tā tad uzticēšanās palielināšana vai pat veidošana, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šobrīd Donbasā notiekošais karš ir būtisks drauds mūsu visu drošībai. Neformāls augsta līmeņa dialogs starp Eiropas Savienību un Eurāzijas, Eirāzijas Savienību, kā arī asociācijas nolīgumi ar dažādām valstīm un brīvās tirzniecības nolīgumi ar bijušajām satelītu valstīm, piemēram, starp Ķīnu un Eiropas Savienību, Eiropas Savienību un Vidusāzijas valstīm. Tas būs kā sava veida savienojošais tilts Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās. Un visbeidzot, konkrēta rīcība Irānas kodola neattīstīšanas programmas sakarā. Tagad pāris vārdu par Sīriju. Kaut arī Sīrija noteikti būs eh, ahilēja papēdes Eiropas Savienības un Krievijas sarunās, mums ir jāmēģina rast miera procesu veicinoši apstākļi un vārdi. Tādas eh, jomas kā klimata izmaiņas, vides jautājumi, arktikas jautājums un intereses tādās nozerēs, kuras neskar pret Krieviju īstenotās sankcijas, piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu dzīve un sadarbība starp eh, dažādām mazo un uzņēmumu vienībām un, protams, veicināt eh, starp reģionālu sadarbību, sadar, sadarbību starp pilsonisko sabiedrību dažādās valstīs. Mendres kundze jau runāja par to, ka ilgstošas ekspertu uh, uzklausīšanas un eh, sarunas ekspertu vidū. Diskusijas starp abu pušu ekspertiem varētu būt savu veidu savienojošais tilts. Paldies visiem kolēģiem, kur izgaismoja šo problēmu, un es esmu pārliecināta, ka visiem kopā mums izdosies vienoties par ļoti labu ziņojumu tekstu, kas atspoguļos kā status quo mūsu attiecībās, tā arī ietvers eh, tās cerības, kas mums visiem ir, lai darbs eh, attīstītos un turpinātos. Paldies, Sandra, vai ir kāds, kas vēlētos izteikties? E, burtiski jā, pāris, e, pāris teikumu. 15. gadā, saka Šefčik kungs, e, parlaments pieņēma rezolūciju, ļoti labu rezolūciju mūsuprāt par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām, kas ir izturējusi laika kontroli pēdējo trīs gadu laikā. Un stratēģija ir veidota tieši balstoties uz ekspertu teikto. 14. un 15. gadā, diskutējot par šiem jautājumiem, vēl pastāvēja cerība, ka mūsu attiecības būs labākas, ka Krievija un Eiropas Savienība tuvosies vienotrai. Bet šobrīd mēs esam nonākuši tādā kā šķēršļu zonā, un ir skaidrs, ka tas tik ātri nemainīsies. Un e, jaunajā rezolūcijā varbūt to vajadzētu atspoguļot. Otrs, ko vēlējos pieminēt šobrīd svarīgāk kā jau kad agrāk G7 un transatlantiskās attiecības ir jābūt um, tādam formālam režīmam, kura ietvaros tiek veidotas attiecības ar Krieviju. Es esmu pārliecināta, ka atsevišķi mums tas neizdosies, bet piesaistot uh, NATO, jā. Nākamais reāls izlaic, izaicinājums Eiropai Krievijas jautājumā ir Ukraina. Ukraina kā klupšanas akmens. Un eh, es esmu pārliecināta, ka Krievija un Ukraina ir savā veidā saistīts un tomēr atsevišķi jautājumi, piemēram, arī Ukrainā ekonomiskā ilgtspējība, tiesiskums, un varbūt, ka var, vajadzētu palīdzēt Ukrainai šajā demokrātiskajā ceļā un Domāju, ka arī to vajadzētu iekļaut Krievijas stratēģijā. Paldies, paldies Kalnies kundzei par interesantajiem vārdiem. Paldies, ka man bija iespēja uzstāties jūsu vidū. Paldies visiem, saka Kukana kungs. Tādējādi mēs esam pabeiguši publisku uzklausīšanu par Eiropas Savienības un Krievijas politiskajām attiecībām. Nākamā sēde paredzēta 26. novembrī un 6. decembrī, un visbeidzot, vai ir citi jautājumi izskatāti, nē, izskatāmi, nē, tad eh, paldies visiem, esam pabeiguši mūsu sanāksmi.